Uh, Sāksim darbu. Right. Good afternoon. Dāmas un kungi, labdien! Pirmais darba kārtības punkts šajā pēcpusdienā ir dalība valsts nodarbinātības politikas vadlīnijas. Šī ir viedokļu apmaiņa pirmā viedokļu apmaiņa. Eh, ziņojums vēl nav tapis un došu vārdu Erīkungam lūdzu. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ö, valóban ugye... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Patiešām ziņojums vēl nav pieejams, bet ņemot vērā koordinatoru sanāksmē. Annak érdekében. Eh, nākamā otrdiena varētu tikt piedāvāts teksts eh, tūkiem, lai viņi varētu iztulkot šo ziņojumu visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Par ko mēs diskutējam šodien? Mēs runājam par eh, komisijas paziņojumu par padomes lēmumu, kas tika pieņemts uh, Eh, un ņemot vērā koplēmumu procedūru, mums, protams, eh, tas tagad ir jāapspriež kā līdz likumdevējiem. Tagad eh, ir pieejams, pieejama arī šī lēmuma teksta versija. Es vēlējos pateikt tiem kolēģiem, kas vēl nav iepazinušies ar to rakstiskā veidā, ka tās ir integrētas vadlīnijas. Ar tām jūs varat iepazīties komisijas tīmekļa vietnē. Un arī ēnu referenti šodien saņems vai jau saņēma e, šo paziņojumu, un es vēlējos pateikt, ka esmu gatavs konsultēties ar visiem ēnu referentiem pirms šis ziņojums tiks iesniegts tūkotājiem. Nu, uzklausīšu jūsu ierosinājumus un priekšlikumus, ko varētu integrēt šajā tekstā. Un pēc tam, protams, strādāsim pie grozījumiem. Tagad daži mm, vispārīgi komentāri. Teksts ir sastādīts tādā ļoti vispārīgā manierē, un es domāju, to varbūt varētu izskaidrot ar to, ka vadlīnijas ir domātas, lai nospraustu mērķus, kas ir jāsasniedz dalību valstīm. īstenošana pēc tam norisināsies tieši dalību valstīs un īstenošanas manieri tās būs eh, tiesīgas izvēlēties pašas. Mēs arī centāmies izvairīties no jebkādas atsaucas uz finansējumu. Tas būs dalību valstu ziņā. Šeit ir arī nu, dažas norādes uz Eiropas uh, sociālo fondu, varbūt pat tādi kā mājieni. Tas ir minēts tikai vienā teikumā. Mēs vienkārši centījāmies izvairīties no finansējuma. Nu, varbūt mums to vajadzēja minēt ziņojumā, varbūt tas rāda problēmas, jo pieņemot integrētās vadlīnijas, tās veidos daļu no 2020 stratēģijas. Mēs to pieņemsim septembrī vai oktobrī, bet īstenībā neko nezināsim par finansējumu, cik liela līdzekļa tam būs paredzēti. Tā tad mēs nezinām, kādam ir jābūt saistībām. Īstenībā mēs runāsim par mērķiem, eh, nerunājot par finanšu arhitektūru. Es domāju, ka eh, tieši tādēļ teksts ir iznācis tik vispārīgs. No otras puses, eh, tekstā četras, piecas reizes ir atkārtot vienu un tie paši teikumi. A foglalkoztatási iránymutatásoknál, de maguk Arī ievadaļa uh, eh, ir identiska visām nodaļām. Un atsevišķu vadlīniju teksta versijās ir tāda teikuma, kas ir atkārtot vairākas reizes. Pat vārds vārdā mēs varētu teikt, ka šis teksts ir vienkārši izveidots, izmantojot kopiju un paste pogas datorā. Līdz ar to mums vajadzētu šo tekstu izveitīt, atsijāt graudus no pelavām un izvairīties no šīs atkārtošanās. Vēl kāda vispārīgas dabas piezīme. Mēs eh, runājam par ļoti būtisku elementu trūkumu šajā uh, priekšlikumā. Koheizijas politiku noteikti vajadzētu minēt. Uh, ir arī atsauce uz reģionālo ekonomisko un sociālo kohēziju, ka visas šīs kohēzijas jomas ir būtiski vadlīnija sastāvdaļa, bet tas ir vienīgais, ko jūs varat atrast šajā tekstā, un noteikti ar to nav gana. Tālāk vadlīnijas tā detalizētāk ir jauna stratēģija. kurai seko komisija un padome, tika pausts viedoklis, ka 24 vadlīnijas ir pārāk liels skaitlis, tādēļ tika nolēmts, ka ir jāpieņem desmit eh, ar nodarbinātības politiku saistītas vadlīnijas. Ir problēmas ar terminoloģiju, un no vienas puses mēs vēlamies paaugstināt nodarbinātību, samazināt struktūrālās problēmas, un mēs nevienmēr saprotam, kas īsti ir domāts, jo tekstā nav tādu konkrētu domu. No otras puses, mēs vēlamies uh, izveidot uh, prasmes un iemaņas, kas ir nepieciešams darba tirgū. Tālāk 8, 9, tagad es runāju par 7, 8, 9 vadlīniju. Uh, Tā tad mēs vēlamies uzlabot izglītības sistēmas veiktspēju, ir minēta mūža izglītība, izglītība kā tāda, un izskatās, ka divās vadlīnijās ir minēts viens un tas pats. Az egyik az pedig ugye nem kifejezetten foglalkoztatás irányelv, legfeljebb annyiban, hogy a szegénység... Desmitā vadlīnija e, īsti nav saistība ar nodarbinātību, ir rakstīts par nabadzības izskaušanu un sociālo iekļaušanu. Bez jaundarba vietu radīšanas, protams, mēs nevarēsim neko panākt šajā jomā. Tas, e, tā ir ļoti loģiska saikne, jo jaundarba vietu radīšana ļautu mums efektīvāk izskaust nabadzību. Bet e, mums tomēr šis elements tekstā šķiet tāds uh, visai svešāds. Tas tik, tik labi neiekļaujas, tādēļ vajadzētu padomāt par redakcionālām izmaiņām. A gol, ö, ö, ö, elsorolom, hiszen mindenki ismeri a tíz ö, ö, tervezet. Tagad runājot par šīm desmit vadlīnijām, integrētās vadlīnijas ir iekļautas 2020 stratēģijā. Tās papildina uh, 2020 stratēģiju saskaņā ar šo dokumentu, līdz ar to vadlīnijas ir jāie, jāizteno kopā ar 2020. gada stratēģiju. Pēc diskusijām es vienojos Bēreses, ar Bēreses kundzu un mēs piekritām Andora kunga teiktajam proti. Uh, ka nav iespējams to visu paveikt. Padome un komisija vadlīnijas ir sastādījušas, neņemot vērā mūsu tiesības, mēs netikām konsultēti, mēs nevarējām strādāt visi dzimtajās valodās un nevarējām konsultēties ar ekspertiem. Nestoties uz to, ka tikai septembra beigās mēs varēsim nākt klajā ar atzinumu par šīm vadlīnijām, jo mēs nevaram strādāt ātrāk. Bet, neskatoties uz to, dažas dokumentus padoma pieņems jau ātrāk. Līdz ar to viņi it kā radīs tādu nepareizu statusu šīm vadlīnijām. Mēs nedrīkstētu pieļaut šādu rīcību, jo tas noteikti apdraud mūsu integritāti, uz mums tiek izdarīts nevajadzīgs spiediens. Un mēs netikām iesaistīti konsultāciju procedūrā ne ar nacionālajiem parlamentiem, ne arī ar sociālajiem partneriem. Jāmin, ka nacionālajie parlamenti ir līdzlīgumdevēja. Tā ir akūta problēma. Tālāk, lai varētu garantēt finanšu stabilitāti, mums ir jāizskauž līdzsvara trūkumi, jāizvairās no problēmām Eirozonā un ir jāracionalizē visi centieni, kas veltīti e, izpētēji un attīstībai. Jāvēlta uzmanība prasmju uzlabošanai ir e, turpmāk jāizkopja digitālā sabiedrība, digitālā vide, e, ir jāpiešķir vairāk resursu zaļām ekonomikas nozarēm, jāsamazina CO2 emisijas, tas ir minēts sastajā vadlīnijā. Un organizálása révén, ami végül Runa ir par rūpniecības uzlabošanu, nu to it kā varētu vērtēt atzinīgi. Septītais punkts, septītā vadlīnija, tā ir pirmā vadlīnija, kas veltīta nodarbinātībai, proti, ka ir jāsamazina struktūrālais bezdarbs, ir jāuzlabo nodarbinātības rādītāji. Astotā vadlīnija runā par kvalitatīvu darba vietu radīšanu, reaģējot uz darba tirgus prasībām. Mūža izglītība arī šeit parādās. Prasmju attīstīšana, lai varētu uh, cilvēki iestāties šādos augstas kvalitātes darbos. Devītā vadlīnija - izglītības sistēma, apmācība. Lai varētu uzlabot izglītības kvalitāti un iekļaut aizvien vairāk eh, cilvēku izglītības sistēmā. Devītais eh, punkts runā par eh, cīņu pret nabadzību un sociālās iekļaušanas uzlabošanu. Dokumentā ir runāts par inteliģentu, ilgtspējīgu, iekļaujošu izaugsmi, savādāk neizdosies izveidot jaunas darba vietas. Ir jāveic ambiciozas reformas un ir jāgarantē makroekonomiskā stabilitāte. Tāpat ir jāuzlabo finanšu sistēmu stabilitāte. Un daža, daļa no šīm domām parādās arī uh, nodarbinātības vadlīnijās. Tālāk jūs pāršķiet nākamo lapu, tur ir runāts par mācekļu vietām, par izglītības kvalitāti, ir atsauce uz kohēziju, bet nav tādu patiesu atsauču. Dalību valstis tiek mudinātas īstenot reformas. Un visbeidzot ja jūs vēlaties tādu detalizētāku precizējumu, tad mēs varam to darīt. Septītais punkts - uzlabot eh, iesaisti darba tirgu, samazināt struktūrālo bezdarbu, uzlabot elas drošību. Jā, tas ir būtiski. Eiropas sociālais fonds ir jābūt iespēja izmantot tā līdzekļus, ir jāsamazina struktūrālais bezdarbs. Paši eh, munkaszerződések eh, rendszeréről az életen át ir jābūt atjaunojamiem, elastīgiem darba līgumiem, atkal ir minēta mūža izglītības, sociālās nodrošinājuma režīma, un tie ir jāreformē. Tas automātiski no, nenozīmē ka ir jābūt tādam sociālās nodrošināšanas modelim, kas ir reāli finansējams. Ir vairākas atsaucis uz sociālo dialogu. Mm. Šī pieeja varētu tikt uzskatīt par instruktīvu. Tā nav pieeja no apakšu uz augšu, bet gan drīzāk pilnīgi pretēji no augšu uz apakšu tiek eh, doti norādījumi. Un lai varētu garantēt elastības līmeni, ir jābūt detalizētākai pieejai. Tātad tipiski darba līgumi, uh, problēmas, ar ko sastopas pašnodarbinātie cilvēki. Tādēļ ir jāizveido jauns regulējums, ņemot vērā īpašas nodarbināto grupas. Es domāju, šis mērķis ir uh, atzinīgi vērtējams. Ir atsevišķas sabiedrības grupas, kam ir jāpalīdz iesaistīties darba tirgu, piemēram, jauniešiem, vecāku gadagājumu cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un ir jāpalīdz arī tiem, nu, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir izslīdējuši no darba tirgus. Ir jāuzlabo mm, mediācijas procedūra, ņemot vērā arī uh, digitālās sabiedrības pārbaudi. meg a szociális pénzügyi finanszírozási rendszereiket, tehát itt nyilvánvalóan Ir arī jauni piedāvājumi runājot par finanšu sistēmām, un ir pieminēti arī nodokļu režīmi par to, ka tie rada zināmas šķēršļus darba ņēmējiem, darba tirgu bieži vien ir jāpārvar daudz šķēršļu, un citi no tiem ir saistīti arī ar nodokļiem. Ir runāts arī par dzimumu līdztiesību, par li vienlīdzīgām algām, par vienlīdzīgu darbu, atkal ir minēta jaunatne, invalīdi. Un legālie migranti. Vakardien mums norisinājās diskusijas par šo tematu. Tālāk pašnodarbinātie. Šajā daļā mēs varam iepazīties ar vairākiem skaitļiem, ir nosprausti mērķi, tā tad uh, darba, cilvēku grupā no 20 līdz 64 gadiem 70% bija Lisabonas stratēģijas noteiktais mērķis, tagad 75% sievietēm un vīriešiem. Tas ir piedāvāts komisijas tekstā. Atkal šie skaitļi ir atkārtoti 2020. gada stratēģijā. Tas būs tā mums ir jāsasniedz uh, pēc desmit gadiem, tātad 75% nodarbinātības līmenis visā Eiropā. Tālāk ir minēti konkrēti skaitļi par produktivitāti, ir runāts par eh, sadarbspēju, jaunām prasmēm, izglītību, mūža izglītību. Nu, tie ir vārdi, kas šeit atkal uzpeld no jauna un no jauna. Katram ir jāsniedz otrā iespēja eh, integrēties, atkārtot darba tirgū. Tas ir rakstīts šajā dokumentā ir jāatzīst eh, noteiktas prasmes un spējas jāiznīcina barjeras, kas joprojām kavē pilsoņu mobilitāti. Tās ir vienkārši jānojauc. Es domāju, tā ir laba doma. Un tekstā tas ir arī pietiekami daudz izskaidrots ir jāpalīdz arī cilvēkiem ar zemāku izglītību, ir uh, runāts par jaunāko paudzi. Es negribu tagad atkārtot visu, kas ir šeit atkārtots. Arī 9. vadlīnijā ir runāts par izglītību. A hatékonyabb képzésre az oktatási rend. Tas ir tas pats témats, efektīvāka profesionāla apmācība. Szintjén és növelni a palīdzība izglītības procesā ir jātīsta visos līmeņos, un noteikti ir e, jāpaukstina iesaiste augstākās izglītības procesā, jā, jāpaukstina to cilvēku skaits, kas iegūst augstāko izglītību. Tas ir jāiekļaut 2020. gada stratēģijā. Ir jāsamazina to jauniešu skaits, kas pamet skolnieku, to diplomu un Jebkurā izglītības līmenī ir jāpiedāvā cilvēkiem tāda izglītība, kas viņiem sniedz iespējas elastīgāk uh, piemēroties darba tirgus augošajām prasībām. Tālāk, desmitā vadlīnija. Uh, ir jāpaukstina to cilvēku skaits, kas iegūst augstāko izglītību no 10 uz 40 procentiem. Un tagad eh, dažos vārdos pieskaršos pēdējai vadlīnijai. Tur ir runāts par iekļaujošu sabiedrību un cīņu pret nabadzību. Mēs šeit atkal iepazīstamies ar eh, ļoti daudz apspriestām domām, ir runāts par nabadzības izskaušanu, bet tekstā netiek minēti nekādi indeksi vai kritēriji, pēc kuriem mēs varētu izmērīt nospraustu mērķu efektivitāti. Ir runāts par cīņu pret diskrimināciju un Šajā vadlīnijas daļā atkal ir minēta mūža izglītība. Un tas, ka ir jāizvairās no diskriminācijas un pilnīgi jebkuram ir jābūt garantētai piekļuvei izglītībai. Sociālā nodrošinājuma sistēmas ir jāatjauno, jāreformē un ir jāgarantē finanšu stabilitāte šo sistēmu ietvaros. Tālāk ir runāts par mērķa auditoriju. Ir runāts par eh, vārīgākajām sabiedrības kategorijām, cilvēkiem, kas bieži tiek izstumti no sabiedrības, tātad eh, seksuālo minoritāšu pārstāvi, cilvēki ar invaliditāti, bērni, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, legāli migranti. Itt is van eh, egy cél, hogy 25%-ról kell. Atkal šeit ir nospraust konkrēts mērķis, proti, ka ir jāsamazina uh, nabadzību 5%. Tas nozīmē 20 miljonus saskaņā ar tekstu. Nu, šis ir ļoti vispārīgi rakstura dokuments, ļoti daudz domu šeit tiek atkārtots, un uh, jautājumi netiek paskaidroti detalizēti. Mēs saprotam, ka uh, kādēļ tas tā notiek, jo visas detaļas šobrīd vēl nav zināmas. Un tāpat nav pietiekami plaši minēta kohēzijas politika, vispār nerunājot par kaut kādiem konkrētiem skaitļiem. Nav arī nekādu konkrētu indeksu un indikātoru, ar kuru palīdzību jūs varētu novērtēt atsevišķu valstu veiktspēju. spēju Kultūras politika šeit nav minēta. Un jāņem vērā, ka tas ir ļoti nopietns instruments sabiedrības rokās, lai varētu uzlabot nodarbinātību un panākt ekonomisko izaugsmi. Mums ir eh, jāpiedāvā grozījumi, uzlabojumi un ierosinājumi. Tādēļ es lūgtu, lai kolēģi ar tekstu iepazīstas ļoti pamatīgi un rūpīgi. Tas ir jums tagad piedāvāts, un otrdien es piedāvāšu savu teksta versiju tulkotājiem. Līdz, šim, līdz tam būšu atklāts, es uh, uzklausīšu labprāt visu sēnu referentus, un arī citus kolēģus. Un, ja jūs līdz otrdienai nebūsiet nākuši klājā ar saviem priekšlikumiem, mēs, protams, varēsim par to diskutēt nedaudz vēlāk. Paldies! Paldies! Turonkundze! Okay, the micro... Paldies! Jā, esmu ieslēgusi mikrofonu. Paldies Orī kungam, paldies arī Bereses kundzei par to, ka Viņa runāja par nodarbinātības vadlīnijām parlamenta vārdā. Es varu piekrist Orī kunga teiktajam. Proti, mēs netikām pietiekam aktīvi iesaistīti konsultāciju procedūrā. Paldies Orī kungam, ka viņš uz to norādīja, un es ceru, ka mēs varēsim būt pārliecinošāki turpmākajā procesā par vadlīniju saturu. Es vēlējos pateikt, ka īsti nesaprotu kādēļ šeit, kādas īsti ir izmaiņas ņemot vērā iepriekšējās vadlīnijas un šīs vadlīnijas. Urī kungs teica, ir ļoti daudz vārdu šajā tekstā, bet ir maz konkrēti priekšlikumi. Varbūt, ka citi kolēģi arī to būs pamanījuši. Un Arī kungam varu piekrist arī tādā ziņā, ka šeit ir jābūt atsaucējus budžetu uz finansējumu. Tas mums patiešām būtu no svara. Mēs vēlētos šajā tekstā atpazīt konkrētākus mērķus, un uzdevums, kas būtu saistīti ar jauniešiem un sociālo dempingu. Tas ir minēts eh, tā garām ejot. Es zinu, ka varbūt tas ir tāds ļoti spēcīgs formulējums, bet mums ir jāiesaistās godīgās debatēs par šo jautājumu. Daudzās Rietum Eiropas valstīs pieauga ēnu ekonomika, daudzi strādā nelegāli, ir ļoti liels atšķirības starp algām. Tādu Eiropu mēs nevēlējāmies. Mums ir jācīnās pret šādām attīstības tendencēm gan katrā valstī atsevišķi, gan Eiropas Savienībā, gan pateicoties attiecīgai likumdošanai un arī kontrolējot pašiem savus priekšlikumus. Tā tad, ja mēs e, domātu par nodarbinātības vadlīnijām, ir nepieciešama e, pieklājīga darba vietu, darba kārtība ir 80 miljoni ne, nabadzīgi cilvēki Eiropā tagad, līdz ar to nodarbinātība nav vienīgā atbildu šo jautājumu. Uh, Tālāk ir jābūt spēcīgākai saitei starp ekonomikas un nodarbinātības vadlīnijām. Šeit ir ļoti daudz runāts par darba vietu radīšanu, bet nav nekādu priekšlikumu, kā tad Eiropa un dalību valsts vēlas radīt šīs jaunās darba vietas, ko tās ir darījušas lietas labā. Tādēļ mums ir jāpadomā par spēcīgiem uh, stimuliem investoriem. Ir jāveic vēl daudz darba. Es varu pilnībā piekrist Orī kungam šajā kontekstā. Uh, Un tāpat esmu viņam pateicīga par viņa atklāto prātu un ceru, ka mēs varēsim šīs vadlīnijas padarīt daudz kvalitatīvākas, jo tās ir jāuzlabo bez šaubām. Paldies! vai kāds vēl vēlas pieteikties, bet es vēlējos pateikt, ka mums šodien ir ļoti tāda saspringta darba kārtība. Mums pēc desmit minūtēm vajadzētu beigt diskusijas par šo jautājumu. Jums būs iespēja vēlreiz apspriesties par šo uh, ziņojumu, tad, kad Eurī kungs to būs iztūkojis, piedāvājis rakstiskā veidā tātad tūkiem. Uh, Ir vēl pieci runātāji pieteikušies. Ja jūs varētu izteikties pēc iespējas lakoniskāk, tas būtu patiešām ļoti jauki, un tad mēs varētu arī iekļauties sev atvēlētajā laikā. Pirmais - Kornelisona kungs. Thank you. Kornelisens kundze. Es uzskatu, ka šajos priekšlikumos ir ļoti daudz tādu labi skanošu vārdu, uh, kas nav apaudzēta ar konkrētiem pasākumiem. Labas eh, konkrētas politikas vadlīnijas nozīmē mērķus, uzdevumus un finansējumu. Ir globalizācijas saskaņošanas fonds, eh, sociālais fonds, tie ir uh, fondi, ko var izmantot, lai radītu darba vietas, bet padomājot par 2020. gadu stratēģiju, mums jāpadomā par uh, tiem izdevumiem, kas vēl mums stāv priekšā, jo ir ļoti nu, daudz soļu jāspēr uh, vienā virzienā, lai mēs kaut ko sasniegtu. Es vēlos, lai šie mērķi būtu patiešām ambiciozi, pietiekami jēgpilni un ir jāizmanto arī pareizie indikātori. Piemēram, Nīderlandē mēs nospraudām sieviešu nodarbinātības eh, mērķus, proti, ka katras šeit ir jāieskat katra sieviete, kas strādā vismaz divas stundas dienā un nopelna 25 eiro nedēļā. Nu, tas īstenībā nekādi nesasaucas ar finansiālu neatkarību. Un ir jādomā gan par nodarbinātību, gan arī par nabadzību. Paldies! Paldies, ka jūs uh, tik lakoniski izteicāties. Uh, eh, Gonsas kundze, lūdzu. Köszönöm szépen, én is próbálok uh, rövid lenni. Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Jā, tiek, šis ir drīzāk vispārējais dokuments, un mums ir jādomā par to, kā mēs īstenosim šo priekšlikumu. Manuprāt, galvenā problēma ir saistīta ar to, ka ekonomiskās vadlīnijas un nodarbinātības vadlīnijas, kā arī eh, vadlīnijas cīņas pret nabadzību ietvaros nav pietiekami daudz integrētas. Tā piemēram, mēs vēlamies uzlabot nodarbinātības eh, situāciju, bet vienlaikus mēs nerunājam par uh, diskrimināciju, bet šie abi aspekti ir saistīti. Mēs runājam, piemēram, par to, ka būtu jāuzlabo izglītības līmenis, uh, Bet atsevišķi mēs runājam par to, ka, cilvē, ka ģimenes atrodas smagos apstākļos, ja tās cieši no nabadzības, bet šie divi aspekti ir ļoti uh, savstarpēji saistīti. Tātad kvalitatīva izglītība varētu ļaut šiem cilvēkiem integrēties darba tirgu un izkļūt no nabadzības. Otrakārt, es neredzu te nekādus jaunus pasākumus. Mums jau ir pasākumi Eiropas kopienas līmenī, kur ir vērsti uz to, lai novērstu nabadzību un eh, diskrimināciju Es uzskatu, ka kohēzijas politikas atjaunošana ir absolūti nepieciešama, lai mēs varētu atrisināt šo situāciju. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešama kohēzijas politikas reforma. Tālāk, kas attiecas uz šo septīto vadlīniju piespiedu pašnodarbinātību. Tas ir problemātiski jautājums, bet, protams, ir vēl daudz citi, par kuriem man gluži vienkārši nav pietiekami daudz laika runāt. Paldies! Paldies, un tagad vārds Steinbruks kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu jā, kolēģu izteikums mēs jau varējām uzklausīt. E, nu šajās vadlīnijās, protams, ir arī kāds patiesības grauds, bet īstenībā, nu, es cerēju saņemt izcils vadlīnijas, bet šīs ir pārāk izplūdušas. Nu, varbūt, ka mēs pārāk ilgās diskus, e, varbūt viņi pārāk ilgās diskusijās kaut ko ir izlaiduši no acīm. Mums ir skaidri jārunā arī par pilnīgas nodarbinātības stratēģiju. Mums ir jābūt ambiciozi ambicioziem. Ja nebūsim ambiciozi, tad padome un komisija nebūs guvušas panākums veicot savus uzdevumus. Komisāra kungs jau vakardien teica, ka ir jāsamazina bezdarbs. Viņš gan skaidri neizteicās, kā viņš to ir paredzējis darīt. Mums ir jāpadomā arī par kvalitatīvām darba vietām, par tādu darba vietu izveidi. Mēs nevēlamies uh, garantēt simtprocentīgi nodarbinātību par katru cenu šo eksploatāciju, uh, zemes algas. To mēs nevēlamies pieļaut pieļaut. Tātad mēs nevaram būt tādi liekulīgi. Ir jābūt eh, nodarbinātībai. <clears throat> Un mēs nevaram runāt tikai par uh, Eh, nodarbinātības spēju. Vairāki kolēģi jau minēja, ka ir jāpaukstina investīcijas, lai varētu garantēt pa, pašreizējo darba vietu saglabāšanu, bet tajā pašā laikā radītu jaunas darba vietas. Mums ir jāņem vērā arī eh, tādi pasākumi, kas var palīdzēt samazināt be, bezdarba rādītājus. Piemēram, Vācijā ir tādi pagaidu darbi. Tas arī ir viens no iespējamiem variantiem. Elas drošība. Man šķiet, tas ir tā visai neveiksmīgi izvēlēts vārds, ja mēs runājam par nodarbinātības politiku, jo kri no krīzes mūsu darba ņēmēji jau ir cietuši pietiekami. Un komisāra kungs vakar skaidri nepateica, kā viņš varētu samazināt šo lielo plaisu, kas pastāv starp dažādām dalību valstīm. Nu, kas notiek, piemēram, Dānijā un kas notiek Vācijā, valsts nevar salīdzināt. Mēs nevaram vienmēr runāt tikai preles drošību, ir jāgarantē uh, konkrēti piedāvājumi tālāk. Par struktūrālo bezdarbu ir jābūt lielākai diferenciācijai. Kolēģi teica, ka ir jābūt pietiekam daudz laikam, lai šos jautājumus apspriest, ir jāpadomā, ko mēs varam uzlabot un cik ilgā laikā tas ir iespējams. Vecāki darba ņēmēji, jaunieši, arī tas šeit ir jāmin. Un pretrunā runājot pretī Eh, Manna kungam, kas vakardien teica, ka tas īstenībā nozīmētu iejaukšanos dalībvalstu kompetencē un radīt augstā konkurence. Es vēlos teikt, ka konkurence pats par sevi nav nekas slikts. 8.9. punktā ir daudz runāts par kvalifikāciju, bet kādēļ mēs vēlamies runāt tikai par 10%? Eh, Tā tad šeit būtu 10% cilvēku, kas nepabeidz skolu. Un, ja mēs runājam par vienu klasi skolā, tad divi, trīs bērni katru gadu nebeigtu šo skolu. Nu, tas nav pietiekami ambiciozi. Ir jārunā arī par nabadzības izskaušanu. Un, lai cilvēki izkļūtu no nabadzības, viņiem ir arī jāizstrādā. Tālāk ir jārunā par atšķirībām algās. Vācijā mums ir slikta pieredze ja uzņēmumi maksā naudu pateicoties valsts subsīdijām, eh, šī pieredze, ko esam guvuši, patiešām nav pat patīkamākā. Un vakardien tika runāts arī par sociālo sistēmu reformu no vienas puses un par prasību konsolidēt budžetus dalību valstīs. Tas ir ļoti, tie ir tā divi mērķi, kas stāv ļoti tālu cits no cita. Mums būs grūti izdarīt, uh, uztaisīt šo špagātu. Mums vajadzētu arī noteikti kaut ko mainīt šajās vadlīnijās. Es, protams, vēlējos pateikties kolēģiem par sadarbību un ņemot vērā iepriekš uzklausīto, es domāju, mēs patiešām varēsim šo dokumentu uzlabot. Paldies! Thank you. We've now got three more speakers and we are running out of time. So... Mums ir ļoti daudz runātāju, bet ļoti maz laika. Tagad Harkins kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji. Es izteikšos pavisam īsi. Es pilnīgi piekrītu Urī kungam. Es pavisam īsi iepazinos ar vadlīnijām un izglītība parādās desmit reizes un uh, apmācības parādās astoņas reizes. Un tad, tad ir. Uh, ļoti daudz, kas iekļaut šajās vadlīnijās. Es nepieminēšu tās vadlīnijas, kas jau tika pieminētas, un es pilnībā piekrītu mērķiem, bet man liekas, ka galvenais jautājums ir, saprast, kā mēs to varētu izdarīt. Mums ir spēcīgāks ekonomiskās un izglītības vadlīnijas. Ja mēs paraugamies uz ceturto vadlīniju, kas atrodas uz inovācijām un digitālo ekonomiku, tas viss ir cieši saistīts ar darba vietu radīšanu. Es domāju, ka labākais, ko mēs varētu darīt, ir radīt tādus apstākļus uzņēmumiem, lai tie varētu radīt darba vietas. Un es domāju, ka tas būtu ciešāk jāsasaista. Dažkārt, uh, lasot šo dokumentu, uh, Man šķiet, ka tas nav pietiekami konkrēts, tas nav sasaistīts ar budžeta līdzekļu. Tā, piemēram, sociālais fonds, kas ir viens no mūsu e, instrumentiem, ir pieminēts tikai vienreiz. Tātad mums ir jāsaprot, kā mēs izmantosim tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir nepieciešams kas konkrētāks. Es piekrītu vienam no iepriekšējiem runātājiem, ka mums ir jāuzsver vairāk jauniešu problēmas un e, cīņa pret nabadzību. Un visbeidzot, vadlīnijas, protams, ir lielisks, un mēs varam māt apstiprinoši ar galvu, lasot tik vienu no tām, bet mums ir jāsaprot, kā mēs tik tiešām varētu progresēt, lai tās īstenot. Paldies! Paldies, un tagad nākamais runātājs. Handela kungs, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, un varbūt, nu, mūsu politiskajā grupā mēs to varētu formulēt vēl rupjāk Es domāju, ka daži pāvesta pakalpiņi savos izteikumos ir konkrētāki nekā tas, ko mēs varam lasīt šajās vadlīnijās no šo dokumentu. Mēs varam darīt visu, ko vien vēlamies, un tajā pašā laikā pilnīgi neko. Vēlējos norādīt uz trim punktiem, kas šeit nav manīti. Pirmām kārtām, ja Eirostats saka, ka nodarbinātība Eiropā par 60% notiek tādā visai šaubīgā sektorā, un daudzi saka, ka līdz ar to ir apdraudāta sociālā kohēzija dalība valstīs, tad komisijai tas savās um, vadlīnijās ir jāmin. Ir ļoti nožēlojami, ka tas šeit neparādās. Otrām kārtām, ja par elas drošību tiek uh, diskutēts pārāk daudz, jo ir par daudz elastības un par maz drošības, tad šeit pietika tikai ar vienu mazu, tad ar vienu mazu teikumu, kas ir šajā uh, dokumentā, vien nepietiks. Trešām kārtām arī. Uh, Eiropas kopienu tiesa runā par sociālo drošību un saka, ka elementārs darbņēmēja tiesības netiek garantēts. Līdz ar to vadlīnijās jārunā skaidru un gājušu valodu, ko tad cilvēki var darīt, kā viņi var izkopt šo sociālo dialogu, kāds tas izstīsies, kāda būs tā politikas joma, kas nodrošinās godīgu progresu un runās arī par produktīvas konkurences izveidošana Eiropā, lai varētu panākt labākus sociālos apstākļus Eiropas Savienībā. Tie ir trīs punkti, kurus šeit trūkst, un es domāju, ka mēs kā ēnu referenti, nu, vēl noteikti mums būs jāpastrādā krietni daudz slapjām mugurām. Paldies! Tomas Mēn. Tomas Mēns. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pāvesta pakalpiņu, nu jā, varbūt viņi eh, runāja Eh, konkrētos terminos, bet bija arī uh, daži izcili cilvēki viņu rindās. Jāņem vērā, ka īstenībā Romā viņi paveica daudz vairāk nekā citas dalība valsts kopā. Es to vēlējos pateikt Hendela kungam. Nu jā, Hendels šis svārds skan visai muzikāli, bet mēs nevienmēr visu varam attaisnot ar mūziku un nevienmēr viss, kas ir saistīts ar mūziku, ir patīkams mūsu ausīm. Steinbrukas kundze teica, ka vakar vakardien mana pozīcija atšķīrās no viņas pozīcijas. Īstenībā tā nav. Es nenorādīju, kas ir jādara pilsoņiem. Komisijai ir jāsaprot, ka daudzas dalību valstis baidās no dažādiem indeksiem, indikatoriem un kritērijiem, kā vēlams no krusta. Un ja mēs vēlamies vairāk Eiropas, tad mums arī jāpadomā par šo kopīgumu, ir jābūt sadarbībai un koordinācijai un būtu ļoti interesanti, kā mēs rīkosimies. Bija ļoti skaists priekšlikums, tā tad nevajag visus tikai kaunināt vai uz vainīgajiem norādīt ar pirkstu, ielikt viņus melnajā vai sarkanajā sarakstā, bet varbūt jāpasaka, ka tās valstis, kas šajos šajos centienos pierādījušas uh, tādu labu progresu, saņems uzslavu, abav, apbalvojumu. Es domāju, ka mēs Steinbruks kundze īstenībā savos viedokļos neesam pārāk tālu runājot par elas drošību. Grunī kundze ir sagatavojusi ziņojumu par šo tēmatu, un tur viņa runā arī par atipiskajām darba vietām, atipiskiem darba apstākļiem. Es zinu, ka tas ir saistīts arī ar šīm vadlīnijām, un mēs noteikti varam runāt arī par šo jēdzienu elas drošība. Es noteikti, apspriežot Grunīkundas ziņojumu, to arī atkārtošu tālāk. Runājot par Eiropas sociālo fondu, mums ir jābūt zināmai no noteiktībai. Es vēlējos uzdot jautājumu Andoru kungam, bet man bija tikai viena minūte un 15 sekundes, lai to uzdot. Es vēlējos vaicāt, kā viņš spēcinās SVF un panāks tam papildus finansējumu, jo šī nauda, finansējums, kas tiek pieņemts, eh, ar ko mēs eh, papildinam Eiropas sociālo fondu, nonāk pie, tie, pie tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Es ceru, ka Čaba Gārī būs atvērts acis, atvērtas ausis, viņš būs gatavs ar mums iesaistīties dialogā un kopīgi ar, ar runātājiem mēs varēsim tātad veikt vislabāko un sasniegt labu rezultātu. Paldies! Un tagad došu vārdu arī kungam, lai viņš varētu veikt īsu apkopojumu. Tikai padomājiet, ka 17. maijā būs papildus debats. Paldies! Köszönöm, nagyon sok mondani valom nincs, följegyem. Paldies priekšsētēm. Jāsaka, man īpaši daudz sakāmā arī nav. Es esmu pier, pierakstījis visus komentārus, piefiksējis tos, un, protams, ar prieku sagādījuši jau kādus kolēģu ieteikums un priešlikums. Mēģināšu sagatavot dokumentu tekstu, iesniegšu to tūkošanas dienestiem. Un tas noteikti arī palīdzēs uzlabot to dokumentu, kas šobrīd ir mūsu rīcībā. Mēs noteikti varēsim papildināt to vēl un uzlabot ar grozījumiem, kurus iesniegsim un iestrādāsim vēlāk. Vai nu mums tas patīk vai nē, bet eh, šis ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Un šī ir viena no problēmām, kuras pilsoņus interesē visvairāk, un, protams, ka mēs vēlamies, lai mūsu vadlīnijas būtu pēc iespējas labākas. Paldies! Much, uh, be... Paldies, liels paldies Orī kungām. Pirms mēs pievēršamies nākamajam, gro... nākamajam ziņojumam, Beres kundzes vārdā es vēlētos sveikt šeit mūsu apmeklētājus. Un tagad nākamais punkts mūsu darba kārtībā - netipiski līguma, droši profesionālā izaugsme, elas drošība un sociālā dialoga veidi. Un vārds tiek dots Grinī kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Runājot par šo pašiniciatīvas ziņojumu par netipiskiem līgumiem, es pirms, vispirms vēlētos atgādināt, ka ir tāds, ka šiem likumiem būtu jābūt uz nenoteiktu laiku. Mums, protams, ir jāsaprot arī, kāda ir situācija pašreiz darba tirgu un eh, ka līguma veida ir ļoti atšķirīgi dalībvalstīs, tāpēc mums būtu jācenšas darīt visu iespējamo, lai tie netiktu ļaunprātīgi izmantoti, un par to mēs esam runājuši jau iepriekš. Šajos netipiskajos līgumos jo īpaši vajadzētu saglabāt to, ka e, ir iespēja uzņēmumiem darboties diezgan elastīgi, bet no otras puses tiek nodrošināta arī zinām drošība e, pašiem strādājošiem, kas piekrīt parakstīt šādus netipiskos līgumus. Tātad, runājot par netipiskiem līgumiem, mums būtu jācenšas tos sagrupēt, lai nedaudz vienkāršotu visu to, kas šobrīd jau eksistē, uh, Mums ir jāizmanto tie piemēri, kas ir atrodami uh, dalībvalstīs, kas attiecas uz labo praksi, to noteikti vajadzētu izmantot. Un runājot par drošību, mēs, protams, bieži vien pieminam Dāniju, bet noteikti ir vēl arī citas dalība valstis, kurās uh, tiek izmantot dažādi netipiski līgumi, kas varētu būt interesanti un izmantojami citviet. Šī te krīze ir radījusi to, ka mums ir jācenšas nodrošināt lielāku drošību šiem netipiskiem līgumiem, arī tādos gadījumos, kad tiek noslēgti līgumi uz nenoteiktu laiku, un ir jānodrošina tas, lai tādā gadījumā, ja kāds ir zaudējis darbu, viņš pēc iespējas ātrāk varētu atkal atrast jaunu darbu un atgriezties darba tirgu, jo vismaz no Francijas pieredzes mēs secinām, ka jo ilgāk cilvēks ir bezdarbnieks statusā, jo grūtāk viņam ir atrast darbu. Un tātad šie te netipiskie līgumi, zināmā mērā, varētu palīdzēt cilvēkiem iekļauties no jauna darba tirgu pēc iespējas ātrāk. Un, protams, visur mēs arī secinām un konstatējam to, ka tiek izmantots diezgan plaši nelegālais darbs, un netipisko līgumu ietvaros mēs varētu piedāvāt varbūt dažādas eh, līguma formas, un tas arī varētu ļaut izvairīties no nelegālā darba. Kas attiecas uz elastrošību, Protams, tas nozīmē elastību uzņēmumiem, bet jo īpaši, jo īpaši ir jāuzsver, ka ir nepieciešama drošība strādājošajiem. Tieši tāpēc arī šis ir iniciatīvas ziņojums, jo mēs lieliski saprotam, ka uzņēmumiem, un tas varbūt jo īpaši ir attiecams uz pašreizējo situāciju, ka uzņēmumiem ir ļoti grūti saprast, kādas būs viņu vajadzības attiecībā strādājušiem nākotnē. Un Ņemot vērā to, ka nav saprotams, kas notiks darba tirku, ir ļoti grūti piedāvāt nodarbinātajiem beztermiņa līgumus. Tāpēc es domāju, ka šie te netipiskie līgumi var mums ļaut iegūt zinām brīvību šajos te grūtajos apstākļos, bet, protams, tas ir tikai pārējais posma līdzeklis un instruments. Tālāk, kas attiecas uz uh, profesionālo pieredzi, protams, ka vajadzētu izvairīties no tā, ka netipiskie līgumi tiek izmantoti ļaunprātīgi. Lai šie netipiskie līgumi ļautu cilvēkiem, kuri citādi nevarētu strādāt, piemēram, tāpēc, ka viņiem ir jārūpējas par kādiem ģimenes locekļiem, viņiem ir mazāk brīvā laika un tā tālāk un tā joprojām, viņi varētu izmantot šo iespēju, lai saglabātu darbu, kas labāk atbilstu viņu īpašajām vajadzībām un ļautu savienot gan darbu, gan arī ģimenes dzīvi. Tas nozīmē arī to, ka mums ir jādomā par strādājošo tiesībām, sociālajām tiesībām, kurām būtu jābūt tādā pašā līmenī kā parastā līguma gadījumā, tipiskā līguma gadījumā. Un noteikti jādomā par jaunām sociālā dialoga formām un veidiem. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešams šāds dialogs ar arotbiedrībām, kas lieliski pārzina nodarbināto darba apstākļus, un viņus noteikti ir jāiesaista politiskās, eh, sociālās politikas izstrādāšanas procesā. Tik tālu no manas puses. Es nezinu, vai jūs vēlētos, lai es jau šobrīd rēģēju uz kolēģu ierosinātiem grozījumiem, vai varbūt mēs uzsāksim diskusijas un es rēģēšu pēc tam. Es domāju, ka būtu labāk, ja mēs uzsāktu diskusijas, un tad redzēsim arī, kāds būs to iznākums, un tad jūs varētu arī varbūt komentēt grozījumus. Un vispirms kofrātīkums, lūdzu. Grāci, prezidente. La proposta, ka la kolēga Grunī. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums, ar kur nāk uz klajā mūsu kolēģi, ir ļoti interesants priekšlikums. Tas lieliski analizē pašreizējo situāciju un realitāti, ar kādu mēs saskaramies šobrīd, un šajā priekšlikumā ir arī iekļauti principi, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mūsu sadarbība būtu pienācīga un svarīga. Es pieminēšu dažus punktus, kas parādās dokumentā, kas, bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tā, piemēram, kad mēs runājam par netipiskiem līgumiem, tad es domāju, ka mums uh, Vispirms būtu jāaiziet no tā, ka parastais izējas punkts ir parastais līgums uz nenoteiktu laiku. Un šim te līgumam, protams, ir dažādas formas, dažādi noteikumi, dažādi pamatprincipi, kas tur iekļauti, bet tie būtu jāievēro un nevajadzētu būt tā, ka šīs normas tiek pavisam elastīgi izmantotas, lai ļautu uzņēmumiem samazināt savas izmaksas. Es domāju, ka būtu jādod iespēja izvēlēties cilvēkiem, kuriem ir, nepie, kuriem ir kāds īpašs vajadzības un kuriem ir grūti citādi savienot ģimenes un profesionālo dzīvi, viņiem būtu jādod šāda iespēja izmantot uh, citus darba apstākļus, nevis tādus, uh, kādos strādā, teiksim, viņu vecāki vai kādos strādā viņu uh, dzīves biedri. Tālāk šis te beztermiņa darba līgums Tā kā runa ir par netipisku darba līgumu, tad es domāju, ka šajā te līguma formā mēs tomēr varētu paredzēt vairākas priekšrocības un normas. Un es domāju, ka ir noteikti ir pamatprincipi, kurus būtu jāievēro neatkarīgi no tā, kāds ir līguma veids. Arī tas, ka cilvēks izglītošanās eh, ceļā var iegūt labākas kompetences un varbūt viņam var rasties citas vajadzības un viņi var, attiecīgi var tikt pārskatīts arī līgums. Un šobrīd cilvēki iegūst izglītību, bet tā kā situācija darba tirgu mainās, tad ir nepārtraukti nepieciešams uzlabot savu kvalifikāciju, un cilvēki to bieži vien arī dara. Šobrīd Eiropas ekonomika ir skārusi nelegālā imigrācija un arī nelegālie strādājošie. Bieži vien runa ir par ārzemju pilsoņiem, kas strādā nelegāli un strādā bez jebkādiem darba līgumiem. Līdz ar to netiek ievērot arī noteikumi, kas attiecas uz darba līgumiem, darba apstākļiem. Es domāju, ka noteikti būtu jāvēršas ar pasākumiem pret šāda veida praksi, jo tas atstāja negatīvu ietekmi uz legāliem strādājošiem un uz konkurenci kopumā, jo uzņēmumi vairs nav uh, vienlīdzīgi konkurences uh, ziņā. Tātad es uzskatu, ka mums ir nepieciešams īstenot tādu politiku, kas ļautu vērsties pret eh, jebkādu veidu nelegālo darbu. Kā jau es teicu pirms brīža, mums noteikti ir jāuzsver arī kvalitāte, jo kvalitāte ir ļoti svarīgs mērķis, un tas pats attiecas arī uz cilvēku pamatiesībām. Strādājošo pamatiesības ir vispārējais tiesības, un tās par tādām arī būtu jāatzīst. Un tas būtu attiecināms gan uz tiem, kas ir parakstījuši beztermiņa darba līgumus, gan arī uz tiem, kas nākotnē parakstīs šādus netipiskos līgumus. Es domāju, ka mums būtu. Jācenšas vērsties pret visu to, kura mērķis ir tikai samazināt izdevumus uzņēmumiem. Un es domāju, ka jau šobrīd ir instrumenti, kas ir dalībvalstu rīcībā, kas varētu uh, ļaut garantēt uh, tiesības strādājošiem, un es domāju, ka to var panākt likumu, izmantojot likumu vāru. Tāpat, at, kas attiecas uz kolektīvajām tiesā, tiesībām, tās ir ļoti svarīgas, un mums būtu jādod iespēja ikvienam strādājošajam būt pārstāvētam jo šī pārstāvniecība ir veids, kā mēs varam vērsties pret sociālo dempingu un nostiprināt darba sociālo lomu. Tātad tie ir elementi, kas parādās šajā kolēģis priekšlikumā un kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es esmu iesniedzis arī attiecīgus grozījumus, noteikti arī kolēģi iesniegs grozījumus, un es uzskatu, ka mēs esam lieliski pastrādājuši ņemot vērā to izejas punktu, kādu kolēģi mums piedāvāja, un tagad mums būtu jāvienojas par kompromisiem, un ik viens, protams, varēs eh, dalīties arī savā personīgajā pieredzē. Paldies, un tagad Steinbruks kundze. Paldies, dargie kolēģi un kolēģis. Jau iepriekšējo darba kārtības punktu apspriežot, es teicu, ka ir jāuzlabo darba apstākļi un Mēs nedrīkstam soli pa solītim iet projām no šiem mērķiem. Mums ir jāievieš konkrēti pasākumi. Nevar tikai kult tukšus salmus. Es esmu piedāvājis vairākus grozījumus, kas mēģina piedāvāt uh, labākus darba apstākļus un uh, iznīcināt lielās atšķirības starp netipiskajiem un tipiskajiem līgumiem. Un es domāju, ja regulāri darba līgumi tiek nomainīti ar netipiskiem, tas vienmēr ir nosodāmi, un mums ir jārunā ne, va, ne par vairāku aprūpas vietu radīšanu, bet gan par tādiem, uh, darba laikiem, kas ļauj cilvēkiem savienot darbu ar ģimeni. Tālāk es arī eh, savā grozījumā runāju par administratīvā sloga izmantošanu, un tas ir eh, attaisnojums tikai tad, ja tas aizsargā darbņēmēju intereses. Paldies! Paldies, Kristensens kundze! Tak for det, fru formand. Jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege, at hvis man vil have et... Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, ir svarīgi uzsvērt to, ka, ja mums ir ēlas drošība, tad tas parāds, ka no vienas puses, protams, mums ir nepieciešama elastība, bet mums ir nepieciešama arī drošība. Runa patiesībā ir, ir par atbalstu cilvēkiem, kuri ir nonākuši bezdarbnieku statusā, lai cilvēkam būtu zināmas garantijas par jumtu virs galvas, par iespēju paturēt savu dzīves vietu, atkal atgriezties darba tirgū, varbūt strādāt citā nozarē, teiksim, ja nozarē, kurā cilvēks strādājis iepriekš, vairs nav nepieciešams tik liels skaits darbinieku. Tātad tā ir iespēja, kas ļauj ikvienam izkļūt no sarežģītas situācijas, tātad no bezdarbnieka statusa. Tātad ir nepieciešama elastība, bet, protams, arī drošība. Un tieši tā mēs arī rīkojamies Dānijā. Mēs esam investējuši nozīmīgus līdzekļus nodarbinātības tirgū. Tie ir 6,5% no IKP, un šī politika mums ļauj sasniegt arī zināms rezultātus. Šī situācija ir pavisam citāda nekā pārējās dalībvalstīs. Protams, tas nenozīmē, ka mēs e, ziedojam darba kvalitāti, lai iegūtu šādu drošību. Nebūt nē. Ir dažādas direktīvas, regulas un citi noteikumi, kas reglamentē darba laiku, darba apstākļus un citus noteikumus. Bet mums ir jānovērš tas, lai viltus uzņēmumi nepieņemt darbā nelegālus strādājošos, un es esmu nācis klajā ar dažiem priekšlikumiem, dažiem grozījumiem, kurus es ceru referenti varēs izmantot savā darbā. Es tāpat arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi neuzskatīt uh, elas drošību par tādu vispārēju līdzekli, uh, Tas noteikti nevar atrisināt visas problēmas, lai arī daži varbūt cenšas to paveikt ar elas drošību. Mums ir nepieciešama drošība, bet mums ir nepieciešama arī elastība. Paldies! Paldies, un tagad vārds Bārka kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es vēlējos eh, izteikt atzinību Grunīkundas ziņojumam. Viņa šeit nevien runā par daudzām problēmām, bet eh, arī eh, izsaka konkrētus priekšlikums, kā uzlabot darba vietas. Kā iepriekšējie runātāji, es uzskatu, ka ir jāparaksta tādi ilgtermiņa darba līgumi, ir jānodrošina ilgstošas darba vietas. Uh, Un tagad, eh, piedzīvojot krīzi, mēs, eh, protams, nevaram vienmēr atteikties no netipiskiem darba līgumiem. Un līdz ar to cilvēkiem nav garantēts pensijas, viņiem ir eh, sliktāka piekļuve gan turpmākajai izglītībai, gan veselības aprūpei. Un, protams, tas ietekmē viņu veselību darba vietā. Un, kad es iepazīstos ar komisijas pārdomām, par pensijām komisija mēģina netipiskos līgumus jau uh, uz, uzrādīt kā uh, sistēmu, tā tad tiek runāts par pārkvalificēšanos, par uh, stažieru darbu, tas viss tiek uh, arī sajaukts kopā ar diskusijām par pensijām. Un cīnoties pret nelikumīgo darbu, mums tas ir jādara apņēmīgāk, jo nelikumīgs darbs ir nevien pretrunā humānajām vērtībām, bet tas arī ietekmē sociālā nodrošinājuma sistēmas Eiropā. Es domāju, mēs krīzi nedrīkstam izmantot, uh, lai Eh, izveidot vājākus darba likumus Eiropā un pārslēgt tos galvenokārt uz ne, netipiskiem darba līgumiem. Ko mēs esam iemācījušies? Darba ņēmēji ļoti bieži slēdz ne, netipiskus līgumus, eh, viņi uz īsu laiku stājas darbā, bet, protams, tas nenāk par labu ekonomikai. Paldies! Thank you, Elizabeth Schroeder. Elizabeth Schroeder, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pievērsties jautājumam, ko mēs vēlamies sasniegt ar šo ziņojumu. Kādam ir jābūt eh, ziņojuma mērķim? Mūsu komiteja vēlas paziņot, ka Netipiski darba līgumi ir normāli darba līgumi, un dažādu pētījumu rezultāti e, mums pierādīja, kā, ro, kāda rodas, e, kāda situācija izveidojas, ja e, konkrēti darba līgumi, ja tiek pieņemti tikai darba līgumus konkrētu laiku, tiek. Mm, vājinātas sociāla nodrošinājuma sistēmas, līdz ar to cieši arī ir pensijas sistēmas un e, vēl kāds aspekts no manas puses. Mēs e, arī šodien runāsim par manis sagatavoto ziņojumu. Ja būs e, darba līguma tikai uz noteiktu laiku, tad vairs nebūs iespējas attīstīties savā izglītībā un apgūt jaunas prasmes. Uh, savā darba vietā un eh, arī izglītot profesionāļus eh, konkrētajā nozarē. Es zinu kādu reģionu Vācijā, tā ir, eh, tas ir nabadzīgs reģions, tur ir daudz jaunu darba vietu un um, tiek izmantots ļoti plašanās tehnoloģijas, bet labi izglītotiem cilvēkiem nav intereses strādāt šādā reģionā, jo viņiem nav nodrošinājumi. Līdz ar to nabadzīgākos reģionos eh, iespējas ir ierobežotas. Ir ļoti labi, ka mēs runājam arī par kohēziju. Un uh, vajadzētu parūpēties par to, lai arī nabadzīgākajos reģionos cilvēki vēlētos stāties darbā. Jo, ja darba apstākļi ir slikti un darba līgumi ir tādi visai šaubīgi, nu tad cilvēki nevēlas tos slēgt. Par to mēs šodien vēl vēlāk diskutēsim. Un tādēļ es uzskatu, ka mēs varam nolasīt galvenās tendences šajā ziņojumā. Grunī kundzei vajadzētu saprast, kādas ir galvenās tendences. Proti darba vietas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, ko tas nozīmēs nākotnē, bet eh, šeit ir jārunā skaidru valodu, tāda darba vieta uz nenoteiktu laiku, ilgtermiņa darba vieta eh, garantēs stabilas attiecības un turpmāku profesionālu izglītošanu. Paldies! Thank you, Ms. Dory. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindenek előtt... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Grunī kundzei, par lieliski paveikto darbu darbā pie šī jautājuma. Šis ir svarīgs ziņojums. Varu īsti piekrist komentāriem, kur izskanēja no citiem kolēģiem. Esmu īsti pārliecināta, ka tas viss ir eh, bazīts uz eh, vērtībām, ņemot vērā to, ka šeit tekstā tiek runāts pret. Par darba līgumiem, kuriem ir nenoteikts eh, periods. Situācija strauji mainās. Ir pas globālā konkurence. Vai nu jums uh, patīk uh, noteikti laika darba tirgu, uh, darba līgumi, bet šo darba veidi ir ļoti dažādi. Un netipiskie darba līgumi kļūst aizvien izplatītāki. Man patīk šajā ziņojumā tas, ka jūs aprakstat situāciju. Tāpat laikā jūs neizsakāt nekādu spriedumu par šo situāciju. Mums ir jāmēģina izveidot kaut kādu kārtību šajā pasaulē, jo pašlaik atbildi netiek reglamentēta. Ir neskaidrs, nav skaidrs, kurš par ko ir atbildīgs runājot par drošību darba, tirgu. Mēs esam tādā neskaidrā situācijā. Vagy rossz az a tipikus munka, hanem inkább azt a vonalat erősíteném, ami a, a, a jelentésben is benne van, hogy... Vai tas, ko mēs vēlamies vai nē, mums būtu jāraugās uz cilvēki, kurš strādā ar netipiskā darba līgumu, ir jārākās, kāda ir viņa tiesības un pienākumi. Gluži tāpat, kā mēs to darām ar personām, kurām ir eh, tā saucamie tipiskie darba līgumi. Kā tas ir atrunāts nodarbinātības likumā, darba likumā. Ir regulas, tiesība akti, kur tiek atrunāti darba attiecības, kur tiek aprakstīts eh, strādājošo tiesības un pienākumi nekāda viņiem arī būtu darba līguma. Mums tas pats ir jātiecina arī uz personām, kuriem ir netipiski darba līguma. Mums tas patīk vai nē, mums būs jāpierod un jāpieņem šī netipiskie darba posteņi, netipiskie darba līgumi. Ļoti daudz darba vietu tika slēgtas pēdējo mēnešu laikā, tās vairs netiks radīts no jaunas. Uh, Un uh, cilvēki, kuri zaudējuši darbu, viņi visticamāk noslēgs jaunu netipisku darba līgumu. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgs iniciatīvas ziņojums. Mēs skatāmies šeit uz nākotni, kā mums vajadzētu atbildēt uz šiem jaunajiem netipiskiem darba līgumiem. Temas mans lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju arī, eh, kungs norādīja uz ļoti būtisku punktu. Vēlējos pateikties Grunī kundzei par šo visai veiksmīgo ziņojumu. Ir jāsaprot, ka ir atšķirīgi atspērienu punkti, ir atšķirīgas uh, iespējas, kā rīkoties, kā mēs veidosim šīs sistēmas. Domāju, šī ziņojums ir patiešām eh, labs pamats. Tas, ka div, ir iesniegti vairāk par 200 grozījumiem, nen, nenozīmē, ka uh, šis ziņojums ir neveiksmīgs. Tieši otrādi tas norāda, cik ļoti kolēģis uzrunāja tajā apspriestā tematika. Ja mēs runājam par pastāvīgām darba vietām, jā, tas ir ļoti jauki, bet kas tad notiek, ja piemēram daudzās jomās vairs nav iespējams garantēt pastāvīgas uh, darba vietas, jo situācija tirgos ir nestabila un mēs nevaram zināt, kuras uzņēmums ir iespējams saglabāt Eiropas Savienībā. Ir jāņem vērā, ka, piemēram, ir citas dalība valstis, kur sociālais dialogs nav bijis tik veiksmīgs, kā mēs to būtu iedomājušies un kā mēs to būtu vēlējušies. Nu, kas tad notiks tagad? Mēs nevaram tikai šo. Uh, pastāvīgo darbu uzskatīt par galveno bausli. Mums ir jāpasaka, ja ir atšķirīgas darba iespējas, atšķirīgi darba apstākļi, tad uh, ir jābūt gan kvalitātei, gan kvantitātei. Ja ir pagaida darbs, tai ir, tam ir jābūt pagā, uh, kvalificētam pagaida darbam, lai cilvēki saprastu, par ko ir šie līgumi, lai viņi. Uh, varētu strādāt darbu, kas viņiem patīk. Ir atšķirīgs nozars, ir atšķirīgi reģioni. Elizabete Šröder uz to ļoti pareizi norādīja reģionu, kur cilvēki ir laimīgi, ja viņiem vispār ir kaut kāda darba vieta. Un, protams, ir tādi nejauki darba uh, devēji, kas to izmanto ar lielu prieku. Tātad mums jāpadomā, ka mums ir patiešām augsta atbildība par to, kādas uh, iespējas, kādas nosacījumus mēs izveidosim, lai uh, tātad. Uh, Pastāvīgs darbs būtu mūsu galvenais princips. Cilvēkiem būtu jābūt tiesīgiem arī cīnīties pret netaisnību, bet šis ir ziņojums, kur mēs nevien eh, formulējam mērķus, bet runājam arī par reālo lietu būtību. Esmu pateicīgs. Uh, Kristiansena kungam mēs no viņa ļoti daudz iemācījāmies, iepazināmies ar viņa izcilo ziņojumu un jāņem vērā, ka elast, elastību, ar elastību vien nepietiek, ir vajag garantēt arī drošību. Mēs strādājām uh, melnām mugurām, lai tas kļūtu par realitāti. Protams, uh, tā īstenošanai ir nepieciešams sociālajie partneri. Sociālajiem partneriem ir jāstrādā, viņiem ir jābūt spēcīgiem. Mēs vēlamies, lai varētu slēgt darba koplīgums un varbūt arī Eiropas Savienības līmenī ir jāveido šis tik ļoti būtiskais sociālais dialogs un ir partneri, kas varbūt tikai vairāk ķīvējas. Uh, bet eh, ja viņi ķīvējas, tas nozīmē, ka viņi arī runā par kopīgu lietu un nevienmēr visu var uzspiest eh, valsts tālāk, eh, runājot par nelikumīgo darbu. Kādu pieredzi mēs guvām pēdējā sasaukumā? Mums ir jānošķir nelikumīgie darba ņēmēji no likumīgajiem. Mums bija ļoti aktīvas debates plenārsēdē ar Špīdlis kungu. Mēs teicām, ka nedrīkstētu pieļaut ko tādu, ka piemēram, uh, Eh, cilvēki, kas strādā būvniecībā, eh, viņi strādā būvniecībā un pēc tam uh, Eh, kāds mēģina, lai šie cilvēki varētu cīnīties par savām tiesībām, un kāds pasaka, tā ir iejaukšanās dalību valstu kompetencē. Ir nepieciešams nodrošinājums sistēmas, ir nepieciešama kontrola, un ja mēs varētu ko tādu sasniegt, tad mēs eh, virzīsimies uz priekšu, un sociālās tirgus sistēma varēs gūt panākums. Vēlējos pateikties par šo īstilo fundamentu, un es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt pēc iespējas vairāk kompromisus visi kopīgi, ņemot vērā arī visas nianses, kas šeit parādīsies. Paldies! Mr. Handel. Handela kungs lūdzu. Paldies! Diskutējot par nodarbinātības politikas vadlīnijām, Anna kungs mani pārprata. Nu, varbūt tas bija nepieciešams. Jo runājot par manu kungu uzvārdu, nu man arī eh, šīs tas ienāk prātā. Ja viņš nebūtu bijis, eh, ja viņš neapšaubītu mans izteikums, tad nu viņam neizdotos jaukais eh, joks par manu uzvārdu. Grunīkons ziņojums ir ļoti labs fundaments, bet mana kungs Ja komisija vienreiz apzinātos, kāda ietekme ir mūsu lēmumiem, ja komisija to patiešām apzinātos, tad viņi vispār mums nepiedāvātu šādas nodarbinātības politikas vadlīnijas, tās kļūtu konkrētākas. Nu, izskatās, ka tās šoreiz nav noticis. Eh, Grunīkums ziņojums patiešām veido labu pamatu turpmākajām darbām, bet, protams, mums par daudzām detaļām vēl ir jāvienojas. Es uzskatu, ka šo ziņojumu ir iespējams uzlabot un uzlabot visai krietni. Yeah Mana kungs, mēs šeit tikai nerunājam par to, ka mums vajadzētu kā tādu plakātu sev priekšā nest uzrakstu uh, pastāvīgas darba vietas, bet mēs vēlamies, mēs nevēlamies, lai netipiskie līgumi būtu galvenā uh, darba forma Eiropas Savienībā un, piemēram, pastāvīgs darba vietas būs izņēmums. Citos pasaules reģionos īstenībā tā jau tas notiek. Japānā 70% ir netipiski darba līgumi. Mēs jau nevēlamies sasniegt tieši to pašu jārunā par pastāvīgām darba vietām, par līgumiem, kas tiek noslēgt uz nenoteiktu laiku. Man nav nekas pret to, ka cilvēki vēlas slēgt netipiskus darba līgumus. Es jau 25 gadus strādāju pie darba koplīguma slēgšanas metāla, malkas un tekstīlī nozarēs. Un daudzās ekonomikas jomās mēs konstatējam, ka nedrošība ir pieaugusi, ir Eh, no eh, eh, cilvēkiem tiek prasīta lielāka elastība un savukārt drošība netiek piedāvāta. Mums tas ir jāintegrē šajā ziņojumā. Ja arī kungs runā par to, ka cilvēki slēdz netipiskus darba līgumus, bet viņiem ir jāpiešķir tieši tās pats tiesības, kas citiem, es teikšu, dārgais arī kungs, uh, Eh, pienākumi jā, bet tiesības nē, jo tiesībām ir jābūt atrinātām uz do, konkrētos dokumentos, un ir cilvēki, kas slēdz līgums uz konkrētu laiku, uh, iestājas līguma darbā, un viņi zina, ka viņu darba laiks netiks pagarināts. Uh, Piemēram, kā var piedalīties vēlēšanās uh, uzņēmumu valdēs, vai uh, cilvēks, uh, līguma darbinieks tur varēs piedalīties. Protams, viņa iespējas ir atšķirīgas no pastāvīga darbinieka iespējām. Mēs šeit pat nerunājam par ienākumiem, mēs runājam par statusu. Es domāju, ka šajā ziņojumā, Grunīkundas ziņojumā, tieši šo aspektu ir iespējams uzlabot. Ir vesela virkne grozījumu, bet, dārgais mana kolēģis, es nevēlētos atkrist atpakaļ pie tās paradigmas, ko Eh, citēja darba ministrs 2004. gadā, proti ir nepieciešami labi darba apstākļi, ir jābūt godīgām algām, drošībai, veselības aprūpei un ir jābūt tādai darba organizācijai, kas ir draudzīga ģimenes veidošanai, atbilstošam sociālajam nodrošinājumam un tas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu mūs atbalstīt. Es domāju, tā ir ļoti nopietna paradigma. Un, ja darba ministri jau ceturtajā gadā nāca klajā ar tik izciliem citātiem, tad mums nevajadzētu tagad darīt kaut ko mazāk ambiciozu un jāparūpēs, lai komisija arī būtu ambicioza. Paldies! Thank you very much. Um, yes, I've got a, a few comments. Paldies, man arī daži komentāri. Kas izriet no debatēm ir tas, ka Ja būtu izvēle, diez vai tikt izvēlēt ģenētiski dažblīgumu, bet tādēļ es nāku klajā ar vairākiem grozījumiem par ne, par um, šiem neatkarīgiem vai liberāliem darbiniekiem. Mēram 10% strādājošo strādā kā pašnodarbinātie un izvēlas šādu uz darba attiecības. Tātad uh, nevis kā mazie uzņēmēji, bet tieši kā pašnodarbināti, neatkarīgi darbinieki. Un arī netiek skatīt visā šajā likumdošanas procesā, un tomēr mums šis jautājums būtu jāskata. Tad ir man ir daudz grozījumu. Vairāki, daudz cilvēku izvēlas uh, darīt pagaidu darbu, jo viņiem ir aprūpas atbildība. Ir ļoti svarīgi apzināt un raudzīties, lai Eh, lai mēs neliektu netipisku darba līgumu cilvēkiem, kur tāda ir nepieciešama. Vai viņi, teiksim, aprūpē bērnus vai kādu tuvinieku. Viņi izdara šādu izvēli. Tātad atkal mēs runājam par izvēli. Visi netipiskie darba līgumi ir eh, neizdevīgi. Jā, praš, daži tādi ir. Mums ir jārunā par tiem, kuri ir eh, absolūti um, neizdevīgi bet mums eh, ir tiešām jās, eh, vajadzētu, nevajadzētu domāt, ka neviskie darba līgumi ir slikti un tikai, ilg, tikai um, pastāvīgi darba līgumi ir labi. Tātad, ja runa ir par brīvu izvēlu, cilvēks brī, pēc brīvas izvēles izvēlu šo nepacīvisko darba līgumu, tas ir ļoti labi. Un vēl viena joma. Arī runājot par koplīgumiem. Jā, ir dažās dalībvalstīs šāda tradīcija, un tur ļoti labi darbojas šie koplīgumi, un uz tā būtu arī jābalstās, tas ir jāizteno, bet tur, kur tādas tradīcijas nav, tas ne, ne jau katra dalībvalstī ir šāda tradīcija. Un mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu darba līguma izstrādes pieeju. Pēc ja iespējas vairāk ir jāiekļaut sociālajie partneri diskusijās par šādu likumdošanu, jo ir ļoti daudz dažādu veidu, kā var iesaistīt cilvēku šajā likumdošanas procesā. Bet grunīgi un vārds jums komentāriem. Varbūt vēlties atbildēt uz dzirdēto lūdzu. Paldies priekšstādātāju, paldies visiem kolēģiem, kuri izteicās un kuri piedalījās šajās debatēs un kuri iesniedz grozījumus. Mēģināšu atbildēt eh, vairāk vai mazāk uz katru kolēģi sacīto. Koferati kungs, jūs arī iesniedzāt daudz grozījumus. Jūs norādījāt katreiz, ka ir nepieciešams runāt par krīzi. Dažās vietās, jā, es minu krīzi. Vairākas reizes, divas, trīs reizes. Bet eh, šajā ziņā man nevajadzēja tikai vienīgi koncentrēties uz krīzi, jo jebkurā gadījumā arī bez krīzes pastāv šie netipiskie darba līgumi arī ārpus krīzes periodiem. Mēs runājam par krīzi, tas būs ļoti ierobežojoši. Jūs arī atgādinājāt, ka. Vous avez parlé de formation tout au long de la vie, je crois que c'est. Nenoteiktu, lī, de, nenoteiktu laiku noslēgt darba līgumi. Uh, Arī par to tiek šeit runāts, protams, arī par nelegālo darbu. Kavratīkums gan ir devies prom un vienu grozījumu es īsti nesapratu, bet es viņam tad pajautāšu vēlāk. Ir arī grozījums, kas man arī šķiet ļoti labs, arī piekrīt viņam viedoklim, var arī atkā piekrist viņas tad sacītajam. Šī ģimenes un profesionālās dzīves uh, apvienošanu, un ka tiešām netipiskie darba līgumi varētu būt cilvēka izvēle, brīva izvēle. Tam nevajadzētu radīt problēmas. Regners kundzis arī uzklausīja jūs sacīto. Manī nedaudz pārsteidza tas, ka vajadzētu nosodīt netipiskos darba līgumus. Nē, es galīgi tā nedomāju. Mums viņus vajadzētu reglamentēt, bet šādi darba līgumi ir un tādi vienmēr būs. Mm. Un arī tas, kā cilvēki var brīvi izvēlēties šāds darba līgums, mums vajag reglamentēt uh, netipiskos darba līgums, tas tiesa. Un tas jau ir arī mērķis šajā ziņojumā. Protams, bet jācīnās pret tādiem darba līgumiem, kur ir ļoti neizdevīgi strādājošam, kas mūsu pilsoņus nostādīt sarežģītā situācijā un viņi nevarētu saņemt nepieciešamo sociālo aizsardzību. Kristensen kungs, jūs runājāt par šo daudzpusējību. Tas tiesa piekrīt jums. Kad mēs sākām mūsu profesionālās eh, darba gaitas, mums bija amats uz dzīvi, un šodien, protams, kā Ir eh, šī daudzpusējība svarīga, kad ir nepieciešams vairākas reizes mainīt darbu, un mūža izglītība tādēļ ir ļoti svarīga. Izglītība ir svarīga jebkurā gadījumā cilvēkiem, kuriem vēl nav darba, bet tā ir arī svarīga cilvēkiem, kuriem šodien ir darbs, bet varbūt rītdien situācija mainīsies. Jānodrošina vienmēr, lai cilvēks varētu palikt darba tirgū un būt, eh, varētu piemēroties tam. Jā, pat tur vienmēr prātā šī izglītība, kas jānodrošina visu dzīves garumā. Jūs arī runājat par viltus uzņēmumiem, par viltus pašnodarbinātiem. Tas tiesa, ka arī šādam statūtam vairs nevajadzētu pastāvēt, šādam statusam vairs nevajadzētu pastāvēt Eiropas Savienībā. Vai nu jūs esat uh, darba ņēmējs, strādājušies vai pašnodarbinātais, bet jūs nevarat būt kaut kur starp abiem. Tas rada liels grūtības. Bārkungs. Ja es runāju par sociālo nodrošinājumu, sociālo aizsardzību, ar pilnībā jums piekrist Francijā. Pagājuši gadu arī tika izveidot īpaša sistēma cilvēkiem, kuri vairs nebija darba tirgu. Uh, veselības dēļ, viņiem tika nodrošināts sociālais nodrošinājums vairākus mēnešus eh, laikā, kad viņi nebija darba tirgū. Arī netipiskajā darba līgumā tas būtu jāatrunā, lai arī tas attiec arī uz pensijām un līdzīgiem jautājumiem. Un šajā ziņojumā, kad es runāju par sociālo aizsardzību, tad es tieši domāju par to visu arī par kompensācijām, kad šie cilvēki ir nonākuši bezdarba situācijām. Jūs teicāt arī, ka nevajadzētu izmantot krīzi, lai noslēgtu pēc, vair, pēc iespējas vairāk netipiskos darba līgumus. Tas tiesa krīze tik tiešām. Palielināja šīs grūtības un es arī strādāju transporta uzņēmumā. Uh, Trīs, četrus gadus atpakaļ auto vadītāji, kuri bija nodarbināti uz pilnu laiku, viņi izvēlējās nu, būt nodarbināti uz puslodzi, jo viņi saņēma lielāku algu. Bet tagad tas tā vairs nav, jo ir tagad problēmas uzņēmumos, viņiem grūti atrast darbu. Tas, protams, ir jāpaturprātā. Citi kolēģi arī runāja par uh, um, šiem um, noteikti laika darba līgumiem un arī par, um, par mūža izglītību arī jūs runājāt. Es arī varu atbildēt tāpat kā Bāra kungam, arī pensijas. Un šeit ir jāreglamentē šie darba līgumi, un tie ļoti atšķiras dažādās dalību valstīs. Paldies, Anna, arī par uh, atbalstu. Tur tā arī jādomā par darba tirgu un darbā pieņemšanu pēc krīzes. Tas ir arī šeit piefiksēts jo uzņēmumi ļoti satraukti. Viņas ļoti smagi ciet no šīs krīzes. Uzņēmumi īsti tagad nezin, kāda būs viņa nākotnes darba tirgi. Mērķa auditoriju mēs varam runāt tikai vienīgi par ekonomikas atlapšanu, tikai tad, kad mēs runāsim par atlapšanu sociālajā jomā, un tas notiks tieši ar šo netipisko darba līgumu starpniecību. Tam ir jāpievērš liela uzmanība. Labāk reglamentēt šos darba līgumus. Tomas Mans. Paldies tev! Nāc klajā ar interesantiem grozējumiem, pieši par teledarbu. Euh, euh, Darbs no attāluma. Arī par ne, jebkurā gadījumā mēs nāksim klajā kompromisiem un arī citiem, kur iesniedz grozījums Hendeļkungs. Paldies! Jūsu grozījuma likās visai pesimistiski, bet jūsu skaidrojumu man tomēr pārliecina. Es domāju, ka mēs varēsim vienoties ar kompromisiem, jo mans mērķis ir uh, nodrošināt, protams, Uh, lai cilvēkiem būtu nenoteikta laika darba līgums, un tas nav tikai tāds politisks paziņojums. Es joprojām esmu vienā uzņēmumā uh, cilvēku resursu direktora, direktore, strādāju katru dienu. Mm, sociālais dialogs. Jūs runājāt, jā, par uh, puslodzes darbiniekiem, Francijā ir 2008. gada likums, kur šie interim uzņēmumi, interim darbinieki var pieņemties arī vēlēšanās, un arī, kad viņi ir uzņēmumos strādā ar šādiem likumiem, viņiem arī jā, jābūt iespējai piedalīties vēlēšanās. Sociālais dialogs ir darbņēmēji, darba devēju, tas ir divirzienu dialogs ar kopīgu mērķi. Līnas kundze. Man bija neliels problēmas ar jūsu grozījumiem. Kā jau teicu iepriekš, vai nu esam pašnodarbinātie vai uh, strādājošie. Šie netipiskie darba līgumi, elas drošība attiecas uz strādājošiem un katreiz minēja pašnodarbinātos. Man ne īsti neliekas, ka, tas, ka viņa ir šī teksta aptvērumā. Jebkurā gadījumā Eiropas parlamentā būs jāizvada atsevišķs teksts, atsevišķs dokuments par uh, pašnodarbinātiem, kur mēs arī runāsim par viltus pašnodarbinātajiem un uzlabot arī drošību. Es ļoti saprotu, ko jūs vēlties sacīt, bet es nedomāju, ka par to būtu jārunā manā dokumentā. Bet, protams, mēs par to varam vēl pārunāt. Jūs arī atgādinājāt, cik svarīgi ir nodrošināt sociālo dialogu. Dialogs, lai kurds arī notiek, jebkurā līmenī, tas ir ļoti svarīgs. Lai piedalītos maksimāli daudz strādājošo uzņēmumu darbā, līdzās viņu darba devējiem. Paldies visiem, un, protams, mēs vēl runāsim par kompromisiem. Yes, thank you, and thanks very much, Mrs. Grunī. No doubt. Paldies, Grunī kundze. Mēs noteikti vēl runāsim par grozījumiem vēlāk. Un 2. jūnijā mēs balsosim nodarbinātības komitejā un arī uh, jūnija plenārsēdē. Nākamais uh, jautājums. Uh, jauniešu piekļūst darba tirgumu veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana. Turunens kundze. Paldies! Paldies visiem par ieguldīto darbu. Esmu saņēmis daudz grozījumus. Es domāju, ka kopumā mēs eh, varēsim panākt kompromisu par šo tekstu dokumentu. Daudz grozījumu papildina lietas, un es tiešām esmu pateicīga par to, tas stiprina tekstu. Citi grozījumi mēģi saka, ar, atkal vēlas ievies neliels vai lielāks izmaiņas, par to, protams, arī varam diskutēt ēnu sanāksmē, ēnu referents sanāksmē. Par E apsvērumu punktu par jauniešu diskrimināciju, īpaši jaunu sieviešu diskriminācija tiek šeit minēta. Esmu pat nākus klajā ar grozījumu, lai padarītu šo tekstu precīzāku. Arī citi kolēģi ir iesnieguši šādus grozījumus, un es tiešām redzu lielas iespējas vienoties par kompromisu par F apsvērumu punktu. Tas varbūt tāds strīdīgs. Daudz deputāti ir iesnieguši grozījumus, lai to grozītu. Es paskaidrošu, kādēļ es esmu izstrādājis tekstu tā, kā esmu to izdarījis. Man tas ir ļoti svarīgi. Tieši šī daļa. Es minēju apvienoto Galistu, Franciju un Nīderlandi. Es negribu norādīt uz šīm valstīm un uh, kratīt ar pirkstu, bet uh, vienkārši minēt piemērus, kas nav labi uh, Eiropas jauniešiem. Varētu atrast varbūt citus piemērus, bet uh, pieklājības pēc es minēju arī savu valsti. Jo uh, ļoti svarīgi, lai mēs raudzītos uz ļoti konkrētiem un atsevišķiem uh, gadījumiem. Šeit runa ir par bezdarba atbalstu, algām. Ir jāraugās, vai tiešām tas palīdz jauniešiem nodrošināt neatkarīgu dzīvi. Es nedomāju. Mums ir jārunā par zemām minimālajām algām, par uh, iespējas trūkumu piekļūt uh, sociālajiem atbalstiem arī vairāk kolēģi grozīja šo, vēlas grozīt šos apsvērumu punktus. Gribētu zināt, kādēļ jūs vēlaties svītrot konkrētos piemērus. Es gribētu dzirdēt jūsu paskaidrojumus. Varbūt mēs varētu atrisināt šo. Ceru. Pirmais punkts. Anna kungs piedīvos vi, um, svītrot. Um, dažus elementus. Ir ļoti svarīgi pieņemt šo uz tiesībām balstītu pieju. Otrajā punktā par ekoloģiskiem darba vietām, zaļajām darba vietām. Esmu pat izstrādājis ziņo um, grozījumu, kad mēs radām jauns darba vietas jauniešiem. Mums, protams, ir jādomā, kādās jomās un kāda veida darba vietas mēs vēlamies izstrādāt nākotnē. Trešais punkts Arī šeit ir ļoti daudz grozījumu. Atbalstu tiešām Raptikundzes ieteikumu iekļaut nodarbinātības subsīdijas, lai attijā, lai uh, nodrošinātu arī mobilitātes programmu un atbalstu jauniešiem. Varbūt mans teksts varētu tikt pārprasts. Esmu runājis par efektīviem stimuliem. Tie varētu būt arī Eh, tas var būt arī augstāks minimālās algas. Bet varbūt varam atrasināt. Ceturtais punkts eh, arī šeit par vād, vādlīnijām un arī par grūnī grozījums par finanšu atbalstu. Paldies par šo ideju. Bet eh, ISF finansēm Eiropas sociālo fondu tādzi kolēģi atbalsta šo ideju. Ir apsazonot fonda iespējas. Sastais punkts. Papakis iesaka koncentrēties uz um, konkrētiem uh, piemēriem, konkrētiem pasākumiem. Mums ir vairāk jākoncentrējas uz uh, teorētiskā un praktiskā darba apvienošanu. Tas varētu mums palīdzēt, uh, lai cīnītos pret uh, nesekmēm, pret sekmi trūkumu skolā. On paragraph 7. Septītais paskaidrošu nedaudz. Te nu ir ļoti daudz grozījumu. Runa ir par uh, praksi, par praksēm uzņēmumos. Es saprotu, ka punkts nav īpaši precīzs. Mums ir jānodala apmācības un šis internships ar apmācība jauniešiem, lai viņus varētu pieņemt darbā, sniedzot viņiem darba pieredzi. To tā attiecībā uz universitātes studentiem. Šodien lielākā daļa šīs iekšējās prakses uh, tiek ļaunprātīgi izmantots darba tirgū. Un bieži vien tiek kļūst vienkārši par lētu darba spēku. Mums tas ir jārisina. No otras puses, mums ir šīs apmācības prakses. Tāds ir Austrijā, Vācijā, Dānijā. Šī sistēma ir diezgan veiksmīga, bet problēma par šo ir krīzes laikā uzņēmumi vienkārši nepieņem šādus uh, praktikantus. Viņi nesniedz nekādu lielu labumu uzņēmumam, un uh, šīs jautājums kļūst ļoti jūtīgs uh, krīzes laikā. Līdz ar to viņas uh, jaunieši var strādāt šajos uzņēmumos, bet viņi nevar pabeigt savus uh, mācības. Mācekļa praksa. Paldies arī Stīveni Jūģi par ļoti precīziem grozījumiem, par to, kas varētu būt šai kvalitātes hartā, un arī to, ka norādāt uz mūsu institūcijām, lai tās varētu radīt piemēru tieši par šo, par šīm praksēm. Tālāk. Astotni. par bezmaksas izglītību. Jā, mēs esam viens prāts par šo jautājumu šai komitejā, par to man liels prieks par Elas drošību 11.12. 12. punktā esmu iekļāvuši četrus apakšpunktus, un tas ir komisijas eh, dokumenta oficiālais formulējums par Elas drošību, par galvenajiem elementiem, bet formulējumu uh, daudz deputāti grozīja. Mums ir jādomā, vai nu mēs pieturamies pie komisijas teksta un tiešām uzsveram to, ka visiem šiem četriem elementiem būtu jāiekļaujas. Vai arī mēs gribam nākt klajā ar savu formulēm un savām, savu definīciju par elas drošību. Par to mēs varam runāt arī ēnu referents sanāksmē. Esmu ļoti atvērt uz to. Nu, Kiršas kundze saist Tā runā arī par pensiju jautājumu, tas ir ļoti svarīgi. Ļoti labi. 15. Būs svēta, ka labāk bērnu aprūpe to nodrošina jaunās sievietes, jo tieši viņas paliek mājās, lai aprūpētu savus bērnus. Tādēļ arī rakstīju jauno māmiņu līdzlību darba tirgu. Daudzi to grozīja uz vecākiem, bet es šeit eh, esmu mīnējis jaunas māmiņas, bija, kurā gadījumā mēs varam šeit atrisināt arī problēmu. Par jauniešu garantijām. Šīm garantijām ir jābūt tūlītējām un nevis pēc sešiem vai četriem mēnešiem. Atbalstu ideju, bet varbūt to vajadzētu arī padomāt, vai dalība valsts to var reāli īstenot, vai mums būtu jāaicina viņas tā darīt, jo mums ir jāaicina dalība valsts darīt ko tādu, kas ir liederīgi un ko tās var īstenot. Un pēdējā lieta, neiedziļinoties detaļās, tiešām gribētu dzirdēt jūsu viedokļus. Pēdējais komentārs biju vienā Spānijas pilsētā divas nedēļas atpakaļ prezidentūras konferencē par jauniešiem un bezdarbu. Pārstāvi no visām dalību valstīm, no jauniešu organizācijām, no visām 27 dalību valstīm, pārstāvi no komisijas un Spānijas prezidentūras piedalījās šajā konferencē. Es tiku uzaicināta, jo jau biju sākotnēji kontaktēsies ar Spānijas prezidentūru lai es varētu piedalīties šajā procesā un arī par mūsu ziņojumu. Un es varu pateikt jums, ka padomē notiek ārkārtīgi liels process e, par jauniešu nodarbinātību. Divi secinājumi pavisam īsi. Process pašlaik e, tiek īstenots trīs prezidentūra ietvarā, kur jauniešu padoms tiek iekļauts politikas izstrādē Spānijas prezidentūra. Uh, koncentrējas uz sociālo iekļaušanu. Beļģija uz līdzdalību un Ungārija koncentrēsies uz darbietu radīšanu jauniešiem. Tas ir ļoti interesanti. Otrs ir secinājums ir tāds, ka mums ir jāapdomā, kā mēs varam iesaistīties šajā procesā. Viņi bija ļoti pārsteigti, ka kāds no parlamenta vispār tur ieradās. Šī saikne starp institūcijām, tā ir jāuzlabo. Es gribētu, protams, turpināt šo saikni Bet līdz šim mums ir visai mazs priekšstats par to, kas tur notiek, un tas, nu, ir tiešām žēl. Tas ir pēdējais, un gribu ar diskutēt uh, par to ar Andriju Frendē, varbūt arī ar priekšsēdētāju. Grunī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka es būšu pirmā runātāja. Es vēlējos atbildēt par grozījumu, kas paredz svītro tekstu un kur es esmu iesniegus un kas varētu tik tiešām radīt problēmas. Un šajā grozījumā ir runa par minimālo ienākumu, kas palīdz iekļaut darba tirgu Francijā. Bet, protams, ne jau problēmas nerada tas, ka runa ir par Franciju jaunieši nevar iegūt šos minimālos ienākums, kas palīdz iekļauties darba tirgu, ja viņiem ir mazāk par 26 gadiem. Un ir jaunieši, kur ir palikuši bez ienākumiem un kur labprāt iesaistītos darba tirgu šādā veidā, bet es esmu pret to, ka mēs sniedzam šādus minimālos ienākums jauniešiem, tāpēc, ka bieži vien tas rada atkarību no atbalsta, un viņi pēc tam ir mazāk motivēti meklēt darbu. Tāpēc es vēlētos, lai jaunieši, protams, pēc iespējas ātrāk iekļautos darba tirgū, lai viņi iegūtu izglītību, apmācību un šādā gadījumā saņemtu tādu kā stipendiju, stažēšanās stipendiju, un, protams, ka tie, kas jau iepriekš ir strādājuši, var saņemt bezdarbnieku pabalstu arī tad, ja viņi ir jaunāki par 26 gadiem. Uh, bet šis te minimālais ienākums, kas ļauj iesaistīties darba tirgu, ļauj cilvēkiem iegūt šo ieņēmumu. Tāpēc es negribētu radīt negatīvas sekas. Mums būtu jārīkojas piesardzīgi šajā jomā, mums nevajadzētu gluži vienkārši tāpat piešķiet jauniešiem līdzekļus, jo citādi viņi neko nedarīs turpmākajā dzīvē un zaudēs arī savu cieņu. Bet, protams, ka tas ir jautājums, par kuru mēs vēl varētu diskutēt. Cerkas kungs ir piedāvājis svītrot šo daļu, varbūt, ka es varētu piekrist pārējiem, kas te ir minēts. Protams, mums ir nepieciešams pienācīgs, cienīgs darbs jauniešiem, tā tālāk, tā projām. Visiem tiem pārējiem punktiem es piekrītu. Es ļoti lielā mērā atbalstu apmācību arī šos te līgumus, kas palīdz cilvēkus radīt par prof, padarīt par profesionāļiem, bet galvenais ir dot iespēju jauniešiem, jauniem cilvēkiem, jo īpaši tiem, kas strādā mehāniķu darbu un tā tālāk un tā joprojām, tātad dot viņiem šo prakses iespēju, jo pēc tam viņi vieglāk var atrast darbu. Tātad, manuprāt, tas ir noteikums, kuram būtu jābūt spēkā visur, uh, Protams, jautājums ir par to, vai mums ir pienācīgi daudz uzņēmumu, lai iesaistītu šos jauniešus, jo ir ļoti daudz jauniešu, bet varbūt nav pietiekami daudz uzņēmumu. Kas attiecas uz praksi un atlīdzību par praksi, prakses laikā, te jāsaka tas pats, ko teicu vakar. Būsim piesardzīgi, Jo, ja mēs uzliksim par pienākumu atalgot jebkuru praksi, tad būs ļoti daudz uzņēmumu, kas gluži vienkārši nepieņem šos praktikantus darbā, jo uzņēmumam tas ir papildus sloks, papildus izdevumi. Protams, nav iebildumi pret to, ka cilvēks saņem zinām kompensāciju par darbu uzņēmumā, bet ja praktikants darbojas šajā praksē tikai tāpēc, lai saprastu, kā šīs uzņēmums darbojas, kā tas strādā, tad šādā gadījumā nebūtu obligāti jāmaksā atalgojums, jeb kompensācija. Bieži vien prakses, kas ilgs tikai trīs mēnešus, ir prakses, kas ir paredzēts jauniešiem, un uzņēmumam dod viņiem iespēju mācīties, un pēc eh, šiem te trim mēnešiem tālāk ir jāatalgo darbinieks, ja praktikants, ja viņš paliek šajā uzņēmumā, un bieži vien darba devēji pieņem darbā praktikantus, lai nepieņem darbā um, parastos tātad strādājošos nodarbinātos. Es, protams, iesniegšu arī citus grozījumus, un mēs noteikti vēl tiksimies, lai vienotos par kompromisiem. Es pateicos jums, Turinēns kundze, uh, Šis ir ļoti labs ziņojums, jaunieši ir mūsu nākotne, mums noteikti par viņiem jārūpējas. Paldies! Paldies, Sarkas kungs! Paldies, priekšstādētāji! Arī izvēlētos apsveikt Turnēns kundzi un piekrīst Grunī kundzei par to, ka šis tik tiešām ir lielisks ziņojums. Bet es esmu iesniedzis grozījumus un autoru uzdevi jautājumu, kāpēc runa ir par 19. grozījumu, kas attiecas uz F apsvērumu. Svarīgi saprast, ka, protams, ziņojums ir skaidrs un formulējums, kas ir šajā F apsvērumā, ir tāds diezgan nesaprotams. Runa jau nav par to, kuras valstis te ir pieminētas. Bet jūs te jaucat dažādas lietas um, - aktīvos pasākums un pasīvos pasākums. Tā ir tāda kā vispārēja kritika, kas ir vērsta pret visiem likumdošanas instrumentiem un pret visiem tiem, kuriem vēl nav izdevies iekļauties darba tirgu. Manuprāt, tas ir pārlieku kritiski. Un rodas tāds iespējas, ka šie pasākumi ir vainojami tajā, ka jaunieši nav iesaistījušies darba tirgu. Ja šie instrumenti un šīs programmas tik tiešām ir vainojams tajā, tad mums būtu gluži vienkārši jāsvītro šīs programmas un schēmas. Nu, vismaz tā varēja secināt no dokumentu versijas spāņu valodām. Tātad varēja secināt, ka dažādās palīdzības programmas un atbalsta pasākumi neļauj jauniešiem iekļauties darba tirgu. Nu, mēs varētu teikt, ka šie pasākumi ir nepietiekami, ka tie rada zinām risku dažās situācijās, bet mēs nevaram gluži vienkārši paziņot, ka mums nav nepieciešami ne aktīvi, ne pasīvi pasākumi, uh, un mēs nevaram palīdzēt jauniešiem, jo es domāju, ka tas nav tas, ko jūs vēlējāties pateikt dokumentā, jo citādi, protams, mums vajadzētu gluži vienkārši noraucīties, kā tirgus atrisina šo situāciju. Es nezinu, varbūt problēmas radīja tulkojums spāņu valodā, bet Turunens kundze, šīs punkts, šīs apsvērums ir neskaidrs un tas radīs gan riskantas interpretācijas iespējas. jo tas varētu izraisīt ļoti konservatīvu pasākumu īstenošanu. Varbūt tas ir formulējuma jautājums, varbūt būtu jāpārformulē šis punkts, bet, nu, vismaz spāņu valodas versijā tas nav pieņemams. Un es tomēr gribētu teikt, ka šis apsvērums ir ļoti svarīgs, un jaunieši noteikti nesapratīs, ka mēs šādi vēršamies. Paldies, un tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt kolēģi referenti Turnens kundzi par lieliski sagatavoto ziņojumu. Par spīti tam, kas miesniedz virkni grozījumu, tie drīzāk ir vērst uz to, lai um, skaidrotu dažus punktus un nedaudz uh, papildināt šo dokumentu ar pievienoto vērtību. Es negrasos runāt detalizēti par katru grozījumu, runāšu vispārīgi par to, ko piedāvāju. Man šķiet, ka šim parlamentam būtu jāiesaistās un ka tas varētu ietekmēt labās prakses, eh, piemēru izmantošanu arī citviedu Eiropas Savienībā, jo īpaši, kas attiec uz jauniešu nodarbinātību. Es uzskatu, ka šim parlamentam būtu jāiegūst pienācīga informācija. Un pirms mēs papildinām Eiropas fondu sarakstu ar citiem fondiem, vēl bez sociālā fonda, mums būtu jāpraugās drīzāk uz to, kā mēs varētu padarīt sociālos pasākums efektīvākus tā vietā, lai palielinātu finansiālu atbalstu. Vispirms mums jādomā par to, kā mēs varētu nostiprināt šo jau pieejamo fondu, padarīt to efektīvāku. Tā vietā, lai domātu par to, kā mēs varētu padarīt jauniešus neatkarīgākus. Es nevaru sevi uzskatīt par jaunieti, taču joprojām esmu ciešos kontaktos ar jauniešiem. Un es domāju, ka mēs varam iegūt atbalstu. Un mēs noteikti no jauniešiem varam uzzināt to, ka nav viegli paveikt studijas un atrast darbu. Granīkundze runāja par zemajiem ienākumiem. Varbūt, ka mēs varētu atrast alternatīvas veidus, kā palīdzēt jauniešiem. Varbūt mums vajadzētu definēt lietas nedaudz labāk, kā, ko mēs uzskatām par neatkarīgu dzīvi, Es domāju, ka viens no pasākumiem, par kuriem mēs runājam jau iepriekšējos ziņojumos, ir mūža izglītības izmantošana. Mums vienlaikus ir jāsaprot, ka ir jādara viss iespējamais, lai jaunieši, pabeidzot studijas, varētu iekļūt darba tirgu. Šobrīd situācija ir tāda, ka, ja mēs paraugamies uz statistikas datiem, tad bezdarbs jauniešu vidū ir milzīgs. Un šie skaitļi tikai pieaug un pieaug. Un tas nozīmē, ka pašreizie pasākumi un instrumenti, kurus mēs īstenojam, nav pietiekami. Es ticu, ka kopā ar referenti un kolēģiem mums izdosies iestrādāt tādus grozījumus, lai padarītu jauniešu dzīvi Eiropas Savienībā vienkāršāku. Es tāpat vēlētos um, pieminēt 137. grozījumu par to, kā mūsu pieeja varētu būt realistiskāka. Un es domāju, ka turpmāko nedēļu laikā mums izdosies panākt kompromisu, lai padarūtu, padarītu šo ziņojumu par veiksmīgāku. Paldies! Jā, ja, vielen dank. Um, jetzt kommt Mrs. Rapti. Wer ist sie? Ja. Bitte, Sie haben das Wort. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω την τιμή να είμαι σκιώδης εισηγήτρια Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tas gods būt tāna referentai. Es pārstāvu sociālistu grupu. Vēlos pateikties Emīlijai, kurā ir izstrādājis lielisku tekstu. Jo, kad mums ir jāsēdā jau pamatā ar ļoti labu tekstu, tad mēs varam, protams, labāk strādāt. Un tad var arī iesniegt grozījumus, kas vēl vairāk uzlabo teksta mērķi. Šī teksta, šī ziņojuma mērķis ir, manuprāt, ļoti svarīgs. Un ļoti vienkārši iemeslu dēļ jaunai paudzē tas ir ļoti svarīgi, ļoti... mēs strādājam jaunai paudzei. Tā ir būtu pirmā jauniešu paudze. Nu, es negribu būt pesimistiski, bet varbūt šī tiešām ir pirmā jauniešu paudze, kurai būs. Uh, netik laba dzīve kā viņu vecākiem. Mēs tagad uh, šķērsojam krīzi. Un, kad mēs uh, sagatavojam dažādus dokumentus, kur mēs runājam par jauniešiem, es arī iemetu aci grozījumos. Es domāju, ka ir iespēja nākt klajā ar kompromisu grozījumiem. Dažus punktus nāk tos precizēt izdiskutēt, pārdomāt. Piemēram, Sarkas kungs uh, un viņa sacītais mums koordinators. Jautājums, par kur būtu jāpadomā, kā mēs to risināsim. Un ir arī problēmas. Labi, neaugluši problēmas. Negribu lietot šo jēdzienu terminu bet idejas un aspekti, kas rada problēmas. Piemērs. Necitēšu izgrozījums. Viens piemērs. 96. grozījums. Helmerkunga ziņo grozījums, kurš lūdz ļoti konkrētu priekšlikumu 11. punktā uzsver, ka um, elastības sociālās drošības nav labākais veids, kā ilgtermiņā mēs varētu cīnīties uh, pret problēmām, kāda problēma nāk saskaties jauniešiem darba tirgū. Šo tekstu viņš vēl svītrot. Bet man gan liekas, ka tā ir absolūti centrāla ideja, kur ir jāsaglabā tekstā. Jo ja mēs svītrojam šo 11. punktu daļu, tas nozīmē, ka mēs atstājam jauniešus bez aizsardzības. Un um, arī viss pārstāv no politiskām grupām un mēģina atvieglot jauniešu piekļuvi darba tirgumu. Un vēlos arī teikt, cik cieši šis ziņojums ir saistīts ar ziņojumu, par kuru mēs runājām iepriekš, par netipiskajiem darba līgumiem. Jo nu, parešajos netipiskajos darba līgumos uh, upuri ir tieši jaunieši, kuri mēģina piekļūt darba tirgumu, bet kuri pieņem ļoti bieži, ka viņu tiesības tiek pārkāptas. Viņi pieņem dažādu veidu diskrimināciju, spiedienu no darba devēja puses. Tas jāpaturprātā. Pavisam īsi noslēgumā. Esmu visai optimistiski, no, optimistiski noskaņota par eh, šī ziņojuma nākotni. Mēs uzlabosim tekstu, kur sagatavojas Emīlija. Un mēs tad arī nonāksim pie tā ziņojuma, kas ļaus ļoti pozitīvi iesaistīt komisiju un parlamentu jauniešu problēmu risināšanā. Paldies! Ähm, Liels paldies! Tagad vārds referentei, lai reaģētu uz kolēģu steikumiem. Liels paldies pavisam īsi! Liels paldies par visiem komentāriem. Es tos piefiksēju un Pavisam rīt mēs tiksimies noteikti ar ēnu referentiem. Es vēlējos jo īpaši atbalstīt to, ko teica Raptī kundze par 96. punktu par šo drošību. Es domāju, ka mums šis teikums ir nepieciešams, un es ceru, ka šī ideja gūs atbalstu komitejā. Man ir vēl pēdējais komentārs par F apsvērumu. Man nekad neviens nav teicis, ka es esmu konservatīva. Šī ir pirmā reize, ka kā, kāds man apsūdz konservatīvismā. Paldies, Sarkas kungs, jums par to. Manuprāt, problēma ar šiem trim piemēriem ir tāda, ka jauni cilvēki ir mazāk aizsargāti nekā citi, tikai tāpēc, ka viņi ir jauni strādājušie. Viens piemērs. Danijā tika īstenot reforma aptuveni pirms desmit gadiem, kuras mērķis bija panākt to, ka ja jums ir mazāk par 25 gadiem, tad jūs saņemat tikai 50% bezdarnieku pabalstu. Tas nozīmē, ka jūs kā jaunieks esat pabeidzis eh, savas studijas, jūs varbūt strādājat divus gadus, un tad jūs piedzīvojat šādu milzīgu ekonomisko krīzi, un jūs doties uz bezdarbnieku centru, un, un jums tur paziņo, ka jūs varat saņemt tikai 50% no bezdarbnieku pabalsta. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka jūs esat jaunāks par 25 gadiem. Šo jautājumu vēlējos atrisināt. Tas pats attiecas uz apvienoto karalisti, kuru minimāli ienākumi ir ļoti zemi, un jauni cilvēki ar tiem nevar izdzīvot. Tātad jautājums ir par to, vai mums ir nepieciešams tikai viena minimāla alga dalībās līmenī, vai attiecīgi dažādas minimālās algas, algas atkarībā no tā, kāds ir jūsu vecums. Tālāk es attiecu uz jautājumu par Franciju. Mēs noteikti vēl šo jautājumu varētu pārunāt sīkāk, bet es saprotu, ka jūs vēlaties veicināt to, lai jaunieši tik tiešām meklētu darbu, iesaistītos eh, sabiedrībā un darba tirgu. Arī mēs to vēlējāmies Dānijā, bet ekonomiskās krīzes apstākļos jūs varbūt esat pabeiguši savas studijas, bet jums tomēr ir mazāk par 25 gadiem un jūs ļoti maz ko varat darīt eh, Dānijā un vēl mazāk Francijā. Jo eh, pat ja jums ir tikai 18 gadu un jūs strādājat, jums nav tādas pašas tiesības kā visiem, pat ja jūs veicat tādas pašas sociālās iemaksas. Varbūt mums būtu jāpārdomā formulējums. Bet mums noteikti kaut kas ir jādara. Es tomēr vēlētos, lai mēs iesaistītu šos piemērus eh, tekstā. Noteikti radīsim risinājumu. Nē, vēl, vēl viena pēdējā lieta. Es tikos ar kādu jaunieti Dānijā, kas ir palicis bez darba. Tātad eh, kāds mūrnieks, un mūrnieku vidū šobrīd ir milzīgs bezdarba līmenis. Uh, un eh, viņš kā bezdarbnieks šobrīd saņem tikai 50% bezdarbnieku pabalstu, viņam ir nepieciešams vecāku atbalsts, finansiālais atbalsts, lai viņš varētu samaksāt par dzīvokli. Tātad es domāju par šo konkrēto piemēru, kas rada milzīgas problēmas, un, un tas tik tiešām ir šķērslis, kas neļauj jauniešiem kļūt par pieaugušiem un dzīvot pienācīgu dzīvi. Paldies, un esmu gatava turpmākām diskusijām. Paldies! Paldies! Esam beiguši debats par šo jautājumu. Ne, am 31. Un 31. ir paredzēts balsojums, vai kā tas ir? Okay. Ah, ja. Now, jetzt bin ich, uh, uh... À, tagad ieraudzīju pareizo tabulu. Tā tad vēl 1. jūnijā uh, tiks apspriest šie uh, E, kompromisgriezījumi un 2. jūnijā būs balsojums. Plenārsēdē šis ziņojums tiks iekļauts jūlija programmā. Esam beiguši tātad diskusijas par šo darba kārtības punktu un tagad jau mēs atrodamies tādā skaistā situācijā, ka gandrīz neviena nav zālē, un man ir jāiepazīstina jūs ar savu ziņojumu. Jā, nu es esmu dzirdējis, ka sievietes ir savādāk iekārtotas nekā vīrieši. Viņas var vienlaicīgi veikt vairākus uzdevumus. Nu, tad es mēģināšu gan vadīt sēdi, gan arī pati iepazīstināt jūs ar savu ziņojumu un mēģināšu izteikties pēc iespējas precīzāk un lakoniskāk, lai visi tos, kas joprojām vēl ir palikuši zālē, varētu arī pēc tam ar mani diskutēt. Äh, Šis ir iniciatīvas ziņojums, kas. Uh, nes skaisto nosaukumu nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas, ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Erste, äh, was, um, ich... Kas man pirmais iešāvās prātā? Tā tad ir jārunā par skaitļiem, tik daudz, äh, skai, tik daudz darba vietu tiek radīts tādā nozarē, tik daudz darba vietu äh, citā nozarē. Tādēļ es centos uh, ap, aplūkot šos skaitļus, tos izvērtēt, bet skaitļu izvērtējums pierādīja, ka ir ļoti daudz nosacījumu, kas ļauj mums nonākt pie šiem skaitļiem. Piemēram, padomājot, kas stāv aiz katra konkrētā darba, ko nozīmē darba vieta. Tad, kad es iepazinos ar apmēram 20 pētījumu rezultātiem, es sapratu, ka nav tāda viena absolūtā skaitļa, ko mēs šeit varam ierakstīt. Un es mēģināju visu šo procesu atspoguļot arī savā ziņojumā. Tā tad eh, mums ir jāsaprot vispirms, kā mēs definējam vārdu darbs, darba vieta, un es atradu tādu definīciju, kas šķiet būtu pieņemama visiem. Tā nāk no Startautiskās darba organizācijas dokumenta un to eh, tā kādreiz izkristalizējās G8 darba ministru tikšanās reizē. Es domāju, tā ir definīcija, kas ir atzīta starptautiskajā vidē un mēs to noteikti varētu pārņemt. Tur ir teikts, ka jebkurš zaļš darbs ir tāds darbs, kas eh, var palīdzēt aizsargāt vīdi, samazināt CO2 izmešus, eh, saglabāt tīru ūdeni un gaisu. Darba vieta var būt tieši saistīta ar kaut ko zaļu, bet eh, tas var būt arī tāds darba veids, ražojot konkrēto produktu, izmanto zaļas metodus. Eine wesentlich offene und breitere Definition und damit wird klar, Šī ir visai izsmeļoša definīcija, un te tiek runāts tātad par no nu, jauna radušamies darba vietām un par tādām darba vietām, kas jau pastāv kādu laiku, bet kur tiek uzlabotas ražošanas metodas, līdz ar to izmantojot zaļākas metodes. Otrs aspekts, ko es aplūkoju savā ziņojumā. arī ir saistīts ar uh, manis izlasīto pētījumu rezultātiem. Proti ir vairākas jaunas nozares, kas uh, vienkārši aug kā sēnes pēc lietas, un tās īstenībā atšķiras no tādām tradicionālajām darba vietām, no tradicionālas darba vides. Uh, kur, piemēram, ir konkrēti nosacījumi un tiek ievēroti sociālie standarti. Ņemot vērā šo jautājumu, ir jādomā arī par sociālo partneru iesaisti, bet sociālajie partneri īstenībā, zināmā mērā, ir ignorējuši jaunās darba nozāras, viņi šīs no zemes izbraukušās sēnes nemaz nepamanīja. Un e, līdz ar to jaunajās nozarēs netiek radīti visi nepieciešamie nosacījumi. Kāds ir rezultāts? šajā īpašajā situācijā, kad nozars patiešām rodas uh, neaptveramā ātrumā, uh, šeit ir izveidojusies tāda mežonīgo rietumu situācija zināmā mērā. Es nedomāju, ka tas rada tādu labu jauno nozaru tēlu, ja šeit valda mežonīgo rietumu metodes. Un jāpadomā, ka jaunajās nozarēs ir jāpiedāvā tādas darba vietas, eh, kas piedāvā cilvēkiem labus darba apstākļus un arī pienācīgu apkalpoju, atalgojumu. Šeit es pieminēju arī atsaucu uz sociālajiem partneriem. Un eh, es jau ar tiem sazinājos, eh, mums bija patiešām saistošas diskusijas, un ja jūs vēlēsieties, es nu, par to runāšu detalizētāk. Tālāk es eh, runā, iepazinos arī ar kādu komisijas dokumentu, jūs ar to noteikti varat iepazīties. Tas ir eh, dokuments nodarbinātība 2009. gadā, tur ir vesela nodaļa veltīta klimata pārmaiņu un nodarbinātības jautājumiem. Šis dokuments ir visai teorētiska rakstura, un tā pieredze, kas ir gūta Eiropā, šeit gandrīz nav ņemta vērā. Par visiem skaitļiem īstenībā varētu vēl pastrīdēties. Komisijas dokuments mums piedāvā tādu teorētisku ainu, nevis reālu ainu. Piemēram, runājot par atjaunīgiem energoavotiem, šeit ir minēti tādi skaitļi, kas norāda it kā ja tiek izmantotas uh, ogles un viena darba vieta ogļu ter, eh, termoelektrostacijās pazūd, tad ir jārūdz ik automātiski vienai darba vietai atjaunīgo energoavotu nozarē. Bet nu, tas ir visai utopisks priekšstats. Vācijā ir konkrēta likumdošana, eh, kur ir prasība izmantot atjaunīgos energoavotus un ir radīts vairāk darba vietu šajā nozarē nekā komisijas eh, piedāvātajos skaitļos. Tā tad ir tādas interesantas attīstības tendences. Un, ja kolēģi vēlēsies ar to iepazīties, ēnu referentes viņiem piedāvās šos dokumentus. Ja šīs nozars tiek veicinātas, rodas milzīgs eksporta tirgus un šis eksporta transporta tirgus rada milzīgu darba vietu skaitu. Līdz ar to jāņem vērā, ka uh, tas uzlabo arī Eiropas Savienības konkurētspēju, un es vēlētos tātad padomāt arī par šīm atvasinātiem darbvietām, kas rodas pateicoties atjaunīgiem energoavotiem. Un nākamais solis, kā tad mēs varēsim izveidot, izsmelt šo darba tirgus potenciālu. Runāšu par diviem aspektiem. Pirmām kārtām nepieciešami stabili nosacījumi. Tajās valstīs, kur nav stabili nosacījumi un tajās nozarēs, kur nav stabilu nosacījumu, uh, Tāpat, ja pietrūkst skaidrs likumdošanas un skaidru struktūru, tad nevar izmantot pieejamo potenciālu un ir izmantota tikai viena, viena mazītiņa daļiņa no visu tā, kas ir iespējams. Tādēļ es esmu tikusies arī ar citu komiteju kolēģiem, lai varētu izstrādāt atzinumus un vēl sīkāk izpētīt tieši šo tematu. Un pēdējais faktors Ir jautājums par profesionāļiem. Mēs pieredzējām situāciju Vācijā, bet uh, attīstība tika apstādināta, jo nebija pietiekami daudz speciālistu, jo uh, nav pietiekami daudz naudas investēts viņu izglītošanā un pārkvalifikācijā. Tātad tas ir atslēgas jautājums. Mums vajadzētu saprast, kā jaunajās nozarēs piedāvāt pietiekamu speciālistu skaitu, bet ir arī cilvēki, kam vajadzētu pārkvalificēties, lai viņi varētu strādāt jaunajās nozarēs šajā mūžam mainīgajā tautsaimniecībā. Tā tad ir jābūt nepārtrauktai izglītības un uh, kvalifikācijas celšanas plūsmai. Tikai tad varēs uh, pilnībā izmantot jauno nozaru piedāvāto darba vietu potenciālu. Uh, Tas ir mans ziņojums. Es domāju, ir patiešām ļoti jauki, ka tie kolēģi, kas teica, ka īstenībā viņi nevar tik ilgi uzkavēties, tomēr ir palikuši šajā zālē. Tā tad ir uh, runātājs saraksts manā rīcībā. Ludvigsson kungs, pirmais lūdzu. Paldies. Paldies. Es vēlētos pateikties priekšsēdētāji, uh, un šis jautājums ir ļoti svarīgs, kāpēc es piedalos šajā sanāksmē. Man patiesībā pat nevajadzētu būt šeit. Es pēc brīža došos uz Gēteborgu, tāpēc izteikšos pavisam īsi. Tātad vai mums būtu jādomā par savu dzīvesveidu mainīšanu? Un kas tad ir zaļā ekonomika? Tam būtu jābūt mūsu mērķim. Tam būtu jābūt mūsu mērķim, ja mēs vēlamies samazināt klimata pārmaiņu negatīvās sakas. Mans arguments ir punkts, par kuru mēs vēl neesam uh, runājuši. Mums ir jāsaprot, kā vērsties pret klimata pārmaiņām un kā tieši rīkoties. Es pats esmu strādājis rūpniecībā un ar lielu uzmanību sakoju notiekošajam un esmu diezgan optimistiski noskaņots attiecībā uz iespējām attīstīt zaļo ekonomiku. Gluži vienkārši nozarēm ir jādod skaidri ilgtermiņa noteikumi, lai šie uzņēmumi uh, eh, jūs tos rosināti īstenot šāds pasākums. Bet, protams, ir jāveic arī aprēķini, lai uzņēmumi varētu plānot savu nākotni. Tas viss ir jādara pavisam drīz, lai uzņēmumi un nozara varētu pienācīgi plānot un sagatavoties. Tie uzņēmumi, kuriem izdosies to paveikt, varēs arī iegūt ieņēmums, pienācīgi pārveidojot savu darbību. Bet, protams, ka ir nozars, kurās šī plānošana ir daudz ilgstošāks process un uh, Iespējams, ka šiem uzņēmumiem būs jārīkojas daudz elastīgāk nekā citās nozarēs strādājošiem. Tad, kad mēs runājam par zaļo ekonomiku, mums ir jādomā par produktu ražošanu no paša sākuma līdz pat beigām. Mums ir jādomā arī par piegādes ķēdē iesaistītajiem, jo runa jau nav tikai par pašu preču ražošanu, mums ir jādomā par visu ciklu. Visam ciklam ir jābūt ekoloģiskam. Mums ir jādomā arī par pārstrādi un atkārtot izmantošanu, par atkritumu pārstrādi zaļā veidā. Un ir ļoti svarīgi panākt to, lai zaļās darba vietas būtu ilgspējīgas darba vietas. Tas ir svarīgi, jo bieži vien mēs runājam par zaļām darba vietām kā augstu līmeņa tehnoloģiju darba vietām, bet patiesībā liela daļa šo darba vietu varbūt būs tādas, kurās nebūs nepieciešams augsti kvalificēts darba spēks. Mums ir jāņem vērā arī problēmas, ar kādām mēs varētu saskarties tad, ja rastos jaunas nozars, kurām nebūtu tik viegli pielāgoties. Tālāk vēl viens komentārs par profesionālo izglītību. Izglītība, kas palīdzētu darbiniekiem piemēroties jaunajām vajadzībām darba tirgū, lai cilvēki varētu iegūt pienācīgu izglītību un izglītības pielāgošanu. Tas varbūt nav kas tāds, kas būtu tikai specifisks un raksturīgs zaļajām darba vietām tas varbūt ir nepieciešams kopumā, ņemot vērā izmaiņas darba tirgu. Es ar uzmanību, protams, klausīšos arī kolēģu teiktajā, un, kā jau teicu, diemžēl esmu spiests atstāt zāli šobrīd, bet noteikti kolēģi man informēs par turpmāko diskusiju gaitu, un es iesaistīšos turpmākajā darbā ar vislielāko prieku. Paldies! Paldies! Esmu patiešām priecīga, ka jūs izturējāt tik ilgi. Paldies, Ludvigsson kungs! Tagad Hasai kundze. Es ceru, ka izrunāju viņas uzvārdu pareizi. Mēs ar jums jau apspriedāmies. Lūdzu, jums tagad vārds. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies! Sākumā vēlējos pateikties mūsu referentei. Jā, tagad mēs esam vienā sanāksmē bet es ar Šrēderas kundzes ziņojumu projektu iepazinos jau ātrāk. Mēs runājam par centrālajiem izaicinājumiem. Ir jāatrod definīcijas, kas ir ilgspējīgs darba vietas, kas ir ilgspējīga tautsaimniecība paikkaa, koska eräs poliittinen ryhmä on ottanut tämän. Un zaļas darba vietas. Zaļo politiskā grupa jau ir izmantojuši šādu jēdzienu. Mums vajadzētu to konkretizēt. Vēlējos uh, jau pieskarties kādam aspektam, ko minēja pati referente. Ir ļoti grūti ieviest tādus īpašus pasākumus un definēt kādu konkrētu darba jomu kā zaļu. Uh, jāņem vērā, ka mēs esam izvēlējušies šai, tēma, šai tēmai patiešām ļoti plašu pieeju. Es uzskatu, ka, piemēram, ražotu auto vietas ir grūti izmantot šādas definīcijas. Ja, piemēram, tiks ražots auto riepas un mums būs jāizmanto uh, Eh, par 10% mazāk materiālu vai eh, ilgspēju varēs tikt eh, kāpināt par 20% un riepas varēs izmantot atkārtoti, nu tad mums šeit jārunā par tādu ilgspēju, ilgspēju ievirsi. Protams, vajadzētu arī palauzīt galvu par to, kā šo informāciju labāk atspoguļot statistikā. Es vēlētos minēt vēl kādu problēmu, ko uh, pieminēja iepriekšējais runātājs. Viņš teica, ka ražojot konkrētās rūpniecības nozarēs, nākas konstatēt, ka dažādas uh, formas atbalsts var kropļot konkurētspēju un citreiz eh, investīcijas tiek virzīts nepareizajā gultnē. Tādēļ ir jāparūpējas par to, lai subsīdijas konkrētām ražošanas jomās uh, būtu ļoti mērtiecīgas. Pievat. Jā, siinä mielessä näkisin. Un eh, ne, vajadzētu parūpēties par to, lai atbalsts konkrētai nozarei nenovest pie darba vietu pazušanas citā nozarei. Es saprotu, ka ir nepieciešams atbalsts un subsīdijas, bet citreiz tas varētu radīt patiešām problēmas. Referente. apgalvo, ka darba vietas šajā nozarē ir zemu apmaksātas, uh, ka ir slikti darba apstākļi, ir slikti darba līgumi un ir pavisam reāla iespēja. Kā netiek ievērotas darba līgumos uh, ietvertās normas, bet tāda situācija nav visās dalību valstīs. Jāņem vērā, ka citās dalību valstīs tieši šāda veida darba vietas ir pakļautas tādiem pašiem noteikumiem kā darba vietas citās nozarēs. Un es esmu arī pārsteigta par to, ka referente kritizē to faktu, ka, piemēram, cilvēkiem ar augstāko izglītību ir jāpieaug viņu skaitam par 40%. Es domāju, ka 40% ir jābūt nu, pašam minimālākajam Eiropas mērķim. Protams, ir skaidrs, ka mēs nevaram pilsoņus tā pārāk saudzēt. Ir jāsaprot, ka ļoti liels jauniešu skaits uh, ir jāizglīto, viņiem ir jāsaņem labāka, uh, gan primārā, gan uh, sekundārā izglītība, augstākā izglītība un pamat izglītība. Jūs runājat arī par sieviešu kvotu 40%, tas ir minēts jūsu ziņojumā, bet Ziemeļvalstīs šī koncepcija ir pārņemta tā ļoti strikti. Uh, bet jāņem vērā, ka e, šajās valstīs strādā daudz vairāk sieviešu nekā citās valstīs, bet e, vai šī kvota ir realizējama? Piemēram, e, Somijas parlamentā, Eiropas parlamentā ir ļoti augsts sieviešu skaits, un tas ir noticis vispār bez jau kādas kvotu sistēmas ieviešanas. Tādēļ es noteikti iesniegšu grozījumu par šo punktu, un vēl kāda kritiska piezīme. Tiek runāts par nodokļiem, par Tobina nodokli. Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko krīzi, es kritiski vērtētu jau kādus jaunus nodokļus, jo tie radīs deformācijas tirgu un jāpadomā arī ar kādiem uh, izaicinājumiem cīnās arī, piemēram, valsts iestādes. Man liekas, šāds Tobina nodoklis konkrēti tagad nav attaisnojams. Vēl jūs ziņojumā esat pieminējusi jaunās ilgspējīgās nozares. Man jāpadomā par labāku definīciju. Nevajadzētu aizmirst kas ir teikts pašā ziņojuma sākumā, ka neskatoties, uh, kurā rūpniecības nozarē var rasties uh, ilgspējīgas darba vietas, tā ir jāatbalsta. Un es domāju, tas ir pamats, kas ir jāizmanto un ir jāatkārto, ka ilgspējīgas uh, nozares ir īpaši precīzi jādefinē. Tie bija jautājumi, ko es vēlējos atspoguļot, un es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt labus grozījumus. Tas nenozīmē, ka ziņojums būtu neizdevies. Vienkārši grozījumi varēs daudz lielākā mērā uzlabot šo ziņojumu. Paldies tagad Hēndeļa kungs, lūdzu. Jā, par pašu ziņojumu man tas šķiet izdevies, un tā ir izcila bāze turpmākajam darbam. Es vēlējos arī parunāt par to, ko teica Elizabete Šrētere, eh, jau veicot mutiskās konsultācijas par šo ziņojumu. Viņa, mm, eh, viņas kritiku sociālo partneru virzienā es uzskatu par pamatotu un ir saprotams, ka tā ir tikai viena patiesības daļa, ņemot vērā to pieredzi, ko esmu guvis vēja un solārās enerģijas jomā, kā jomās, kā arī citās atjaunīgo energo avotu jomā, ja uzņēmumi cenšas ievērot visus darba standartus, eh, tas ir biežāk uzskatāms par šķērsli, lai varētu slēgt kādus darījumus, un līdz ar to uh, tiek kavētas interešu pārsnievniecība. Un, protams, eh, eh, sociālajiem partneriem ir jāiesaistās šajā kustībā, bet eh, šajā ziņojumā ir rakstīts arī par sociālo taisnīgumu un piešķirot valsts pasūtījumus konkrētiem uzņēmumiem ir jāparūpējas par to, lai šie uzņēmumi ievērot konkrētus sociālos standartus. Piemēram, noslēdzot startautiskas tirzniecības nolīgumus, tā arī notiek. Uh, un ir jāparūpējas par sociālo drošību, darba vietu saglabāšanu un ilgspēju. Tātad šīs detaļas mēs arī varētu iekļaut ziņojumā, un tas noteikti būtu tāds veiksmīgāks formulējums, kam varētu pievienoties liela kolēģa daļa. Paldies, Henderkungs! Es vēl raugos zālē, vai vēl kāds vēlētos izteikties, vai kāds no komisijas ir ieradies? Also, da ist niemand da, demnach kann ich ihr nicht das Wort geben. Doch, es ist. Ja, neviens nav ieradies, nevar nevienam dot vārdu. Nē, tomēr kāds ir. Monika Šlēbingere no komisijas. Lūdzu, Monika. Thank you. Uh, uh, thank you, Ms. Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze un referents kundze vienā personā. Liels paldies par šo labi strukturēto un visaptverošo ziņojumu. Uh, Komisija, it sevišķi nodarbinātības ģenerāldirektorāts, atzinīgi vērtē iniciatīvu, un mēs saprotam tās bažas, ko jūs esat paudus tajā. It sevišķi runājot par uh, vārīgākajām sabiedrības grupām, darba tirgu, arī tām ir jājūt šie taustāmie ieguvumi. Daudzas prasības šajā ziņojumā ir attaisnojamas, bet mēs augstāk vērtētu to, ja jūs savā ziņojumā atzītu vairākas komisijas iniciatīvas, it sevišķi nodarbinātības politikas jomā, atbalstot pārēju un eh, pieskaņošanos ekonomikas un eh, darba tirgū. Things, with... Es Eh, šeit koncentrēšos galvenokārt uz trim aspektiem, bet, ja jūs vēlaties plašāk izklāstīt, protams, to var piesūtīt jums rakstiskā formā. Tālāk runājam par pirmo būtisko punktu Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Ilgtspējīga attīstība ir viens no trim vaļiem, uz kur tas viss balstīsies, un ilgspējīga attīstība nav tāda attīstība, kas ir balstīta tikai uz zaļāku un pret resursiem saudzējošāku ekonomiku, bet arī uz konkurētspējīgu ekonomiku. Mums ir jāspēcina savas pozīcijas šajā skrējienā, lai varētu uh, apgūt jaunus tirgus. Ir vēl kāda 20-20 prioritāte, proti iekļaujoša izaugsme. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina izaugsme un piekļuvē visiem pakalpojumiem visos vecumos. Un, protams, ir eh, jāpalīdz cilvēkiem piemēroties pārmaiņām. Ir arī jāpadomā par to, ka cilvēkiem ir jāpiedāvā apgūt jaunas uh, iemaņas un prasmes, lai viņi labāk varētu pielāgoties jaunajām prasībām darba tirgū. Uh, mēs esam apzi, apņēmušies to iekļaut jaunajās politikas vadlīnijās, kas veltītas izaugsmai un nodarbinātībai. Otrs jautājums, kam es vēlējos pieskarties, ir iemaņu jautājums, prasmju jautājums. Uh, jaunas prasmes, jaunām darba vietām ir laba iniciatīva, kas jau nesa cerētos augļus, uh, un tie ir augstu vērtējami eh, arī padomājot, prognozējot par tām vajadzībām, kādas valdīs nākotnes darba tirgos, un mēs varētu piedāvāt cilvēkiem iespējas pielāgoties jaunajām prasībām pēc iespējas elastīgāk. Tagad mēs runājām par jaunu schēmu izveidu līdz 2020. gadam, un Eiropas prasmes, kompetences, šāda iniciatīva tiek izstrādāta, tiek izstrādāta pirmā multilingvālā vārnīca, kas varos uzlabot konkurēt spēju Eiropas līmenī, un tas uzlabos noteikti situāciju darba tirgu. Ja mēs runājam par prasmēm, pēdējās prognozes norādīja, ka būs eh, pieprasījums pēc papildus darba spēkā eh, tātad eh, zemāk valstīs. Jobs. Uh, course, skills... konkrētos geogrāfiskos reģionos, bet Eiropas centrālajā daļā, tātad ziemeļos un dienvidos būs pieprasījums pēc vairāk darba spēka, bet centrālajā Eiropā nebūs tik augsts pieprasījums. Un <clears throat> Eiropas arotbiedrību konfer, konferedācija konfederācija ir pierādījusi, ka uh, pieaug pieprasījums pēc augstāk izglītota, ar labākām prasmēm aprīkota darba spēka, jo tiek ieviests jaunas tehnoloģijas, norisinās jauninājumu un, protams, tas prasa attiecīgi izglītot darba spēku, kas varētu ar šīm ierīcēm strādāt. Un ir jāpadomā arī par jaunu iespēju piedāvāšanu mazāk kvalificētam darba spēkam. Uh, Protams, ir nepieciešams šiem cilvēkiem piedāvāt profesionālo apmācību un kvalifikācijas celšanu. Tūlīt beigšu savu uzstāšanos. Tikai piebildīšu, ka bija izstrādāts 2009. gada ziņojums Nodarbinātība Eiropā. Ar tā palīdzību mēs vēlējāmies Apkopot notikušo pētījumu rezultātus, tika izveidota tāda analītiska pieeja, un mēs arī izvērtējām to, kā klimata pārmaiņas ietekmē nodarbinātības politiku. Līdzīgi jūsu secinājumiem mēs varējām konstatēt, ka ir ļoti grūti izdarīt skaidrus un caurskatāms secinājums par šo pārmaiņu kvantitatīvajiem aspektiem. Un ir grūti sa salīdzināt dažādo pētījumu rezultātus, jo izmantotā metodoloģija, prioritātes un pieņēmumi bija ļoti atšķirīgi. Lai nu kā, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību labam piemēram, kas izrietēja no pētījumiem, proti tur tika runāts par eksportu. Uh, ietekmējamību. Tas bija pētījums, kas tika veikts par ilgspējīgu nodarbinātību un izaugsmu Eiropas Savienībā. Pētījums noslēdzās 2009. gadā. To veica Fraunhofer institūts kopīgi ar partneriem, un šeit tika analizēti vairāki scenāriji, eh, kas simulēja to, cik lielu, ies, cik lielu tirgus daļu visā pasaulē aizņems Eiropas uzņēmumi, ņemot vērā atjaunīgo energoavotu ražošanu. Šeit bija tātad tāds optimistiskais, mērenais un pesimistiskais scenārijs. Tā tad viņi teica, ja tiks pātrināta nodarbinātības tirgus attīstība, tad 20% mērķi 2020. gadā izdosies sasniegt. Ja eksporta rādītāji būs tādi visai pieticīgi, 2020. gadā radīsies 2,76 miljonu jaunu darba vietu. Un optimistiskākie rādītāji runāja par 2,80 eh, miljoniem darba vietu. Nu, tie ir tikai pieņēmumi, un mēs, protams, esam priecīgi jums piedāvāt jau kādu veidu informāciju vēl vēlāk. Liels paldies Šreiders kundzei par šo ziņojumu, paldies par auglīgajām diskusijām, un es ar nepacietību gaidu turpmāko darba attīstību šajā kontekstā. Liels paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Šlēbingers kundzei Es eh, teikšu tikai dažus noslēgumu vārdus, mums nevajag eh, daudz laika, lai tagad atkal izplūstu diskusijās. Es varu pieņemt ļoti daudzas eh, mūsu ēnu referentu domas, Ludvigsona kunga vārdi bija ļoti viedi, uzņēmumiem ir jāplāno savus darbs ilgtspējīgi, stabili nosacījumi var radīt investīcijām labvēlīgu augsni, tikai tā var rasties papildus darba vietas. Uh, Un mēs redzējām, ka Vācijā e, ir izmantot labi projekti, kas jau ir desmit gadu garumā veikti, tie rada jaunas darba vietas arī atjaunīgo energo avotu sektorā. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu konkurēt spējīga. Tieši tādēļ šeit ir jādomā arī par eksportu jomu. Tie skaitļi, ko jūs minējāt, Šlebingers kundze, uh, Ir jāsaka, ka šie skaitļi ir apgrozībā nevien Vācijā. Tie skaitļi, ko jūs minējāt, attiecās tikai uz Vācijas situāciju, ja, piemēram, pieaugs eksporta rādītāji. Bet es domāju, ka pieaugs darba vietas arī Somijā, Vā, Somijā Spānijā, Portugālē, ja pieaugs eksporta rādītāji. Bet, nu, mēs vēl varam šo strīdu turpināt citā vietā. Es varu piekrist tam, ka mēs nerunājam nevien par augsti kvalificētām darba vietām, bet ir arī daudz darba vietu, kas uh, rodas. Mm, tādās jomās, kur uh, ir vajadzīgs maz kvalificēts darbspēks un darbspēks ar vidēju kvalifikāciju. Un uh, Protams, ir nepieciešami arī daudz speciālisti, tur ir jāizmanto jaunas prasmes un spējas, un tieši tāds darba joms, kur tiek izmantot maskalificēts darba spēks un arī īpaši speciālisti, prasīs visvairāk jaunu darbinieku, un 2020. gada stratēģijā, diemžēl, tas netiek tik daudz minēts. Tālāk runājot par izglītību, tiek runāts par pamatskolu, uh, izglītības turpināšanu un pārkvalifikāciju. Šeit ir jāizmanto visi iespējamie uh, potenciāli jāizmanto visas svaras, un ir ļoti labi, ka jūs mums piedāvājāt pētījumu rezultātus. Es ceru, ka ar tiem varēs iepazīties vēl rūpīgāk, iepazīties ar visiem skaitļiem, un uz tā balstoties izmantot nepieciešamās politiskās stratēģijas. Es sapratu, kā kolēģi patiešām to vēlas arī darīt. Jūs uzdevāt jautājumu. E, ka es it kā esot teikusi, e, konkrētā jomā ir radušās sliktas darba vietas. Nē, es vēlējos tikai pateikt, ka ātra nozaru attīstība zināmā mērā slēpj arī draudus, un varbūt šis milzīgais optimisms bieži vien tiek apslāpēts sastopoties ar realitāti. Ja mēs vēlamies izmantot visas darba vietu potenciāls, mums ir arī eh, jārosina cilvēku uzticība. Un Es esmu uh, iepazinusies arī ar pētījumu rādītājiem par darba vietām uh, solāro un vēja enerģiju ražošanā. Mums ir jāpadomā par labu darba vietu radīšanu, tajā pašā laikā saglabājot elastību un uh, neiedragājot Eiropas Savienības konkurētspēju. Protams, uh, ir jābūt iespējai arī iesaistīties ārotbiedrībās. Un citās valstīs tomēr ir problēmas, varbūt Vācijā nē. Es vienkārši vēlējos to minēt, jo es nevēlētos šeit tagad uh, mālēt kaut kādas utopiskas ainas, skaistas zilas debesis, ka nekas neaptumšo, jo ir jau arī problēmas un ir nepieciešams konkrētās jomās veikt politiskas aktivitātes. Liels paldies kolēģiem par diskusijām! Jūs nu pat iepazināties ar īsu eh, pētījuma izklāstu par šo tematu. Es domāju, ka šo dokumentu jūs eh, varētu atrast uz saviem galdiem, un tur ir visas būtiskākās eh, komisijas atziņas par ziņojumu nodarbinātību 2009. Pielikumā var atrast norādes uz ļoti daudziem pētījumiem. Ceru, ka jūs pāršķirstījāt šo dokumentu. Protams, pētījuma kvalitāte ir atšķirīga. atšķirīga atšķirīgi ir pausties secinājumi, bet, nu, ja kāds vēlas tā līdz ausīm iedziļināties šajā jautājumā, tad jūs to noteikti varat darīt un uh, varat, nu, paskatīties, ko visu komisija ir atradusi. Tagad laika grafiks, mūsu kalendārs. Visi grozījumi ir jāiesniedz 18. maijā. Protams, nu, līdz 18. maijam vairs nav īpaši daudz laika. Es vēlētos, lai visi ēnu referenti ar mani sazinātos, un nākamnedēļ mums ir arī plenārsēde. Tātad ja jūs interesē arī konkrēti pētījuma rezultāti, jūs jebkurā brīdī varat eh, nu, sazināties ar manu biroju un eh, saņemt nepieciešamo instru, eh, informāciju. 22. 23. jūnijas. Komitejā mēs balsosim jūnijā, Tālāk būs plenārsēde, šķiet, plenārsēdē tas būs darba kārtībā septembrī, un tas ir ļoti būtiski. Tas gan nav atspoguļots, bet tad būs Beļģijas prezidentūra, un es domāju, ka viņi varētu to uh, uzskatīt par prioritāru tematu savā darba kārtībā. Tālāk decembrī būs liela konference par nodarbinātību. Būtu ļoti jauka, ja mēs plenārsēdē varētu pieņemt ziņojumu pirms konferences, lai mums jau būtu ļoti skaidri izkristalizējusies pozīcija. Mēs rēķināmies ar to, ka pēc tam šis ziņojums tiks apspriests eh, padomas diskusijās, kas vainagosies ar padomas lēmumu, un tad mūsu parlaments eh, kopīgi ar koordinatoriem, kas šo jautājumu iekļauj darba kārtībā, mēs varētu to atbalstīt eh, un uh, to uzskatīt par vienu no Beļģijas prezidentūras prioritāriem jautājumiem kopīgi ar komisiju. Un kad mēs tiekamies atkal, mēs tiekamies atkal Strasbūrā. Uh, 16. maijā tā būs īpašā sanāksme pulkstens 19. beigsim darbu pulkstens 21. Un tālāk būs sanāksme 1. jūnijā, ceturtdienā. Tā būs sanāksme Briselē. Sāksim darbu 9 no rīta un uh, strādāsim līdz pat 18.30 un tālāk 2. jūnijā piekdien mums arī ir sanāksme 9.00. Eh, tas bija viss no manas puses. Paldies visiem par izturību un uzmanību. Sēde ir eh, beigusies.